Um, dear colleagues, ladies and gentlemen, let me say. Dāmas un kungi, sāksim sanāksmi. Mums jāizskata ļoti svarīgs uh, jautājums šodien. Tas ir 11. darba kārtības punkts - energoefektivitātes marķējums. Mūsu uh, deputāti, būs grupas dalībnieki, kopumā iesnieguši pāri par 500 grozījumiem uh, ziņojumu projektam. Un tam Brāno kungs ir mūsu referents. Un es domāju, ka šis ir viens no vissvarīgākajiem ziņojumiem šī sasaukuma laikā jo uh, energoefektivitāte ir ļoti būtisks jautājums un uh, šāda veida marķējums ir uh, svarīga ideja, kas būtu harmonizējama visā Eiropā un uh, noteikumiem būtu jābūt skaidriem, um, tā lai visi pilsoņi tos varētu saprast. Tieši tādēļ uh, lūkšu mūsu kolēģi Darjo Tamburāno sākt mūsu diskusiju lūdzu. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Es ceru, ka visi ir saņēmuši ziņojumu uh, un ir sekojuši uh, tiešsaistē arī izsūtītos dokumentus. Tātad tēma ir uh, par energo marķē, efektivitātes marķējumu par to, kā ieviest šo te sistēmu, kādā veidā to stiprināt, ir iesniegtā tad vesela virkne grozījumu. Ir kādas problēmas, saka priekšsēdētājs, ar dažām valodām. Visās valodās it kā nē, Un lūgums arī tam brānu kungam mazlietiņ lēnākā tempā runāt, tā kā varbūt sāksim vēlreiz no paša sākuma lūdzu. Yeah, now. Yes, please. Buon pomeriggio a tutti presenti. Eccolo. Eh, nu tā tad vēlreiz sveicināt un arī sveiciens eh, visiem, kas seko tiešsaistei. Tātad, kā es teicu, runa ir eh, par eh, energoefektivitātes mārķējumu regulu, un 63 kolēģi ir iesnieguši pāri par 900 vai 700 grozījumiem, un labi, ka kolēģi iesaistās šajā uzlabošanas procesā, ja mēs apskatām mūsu pirmo ziņojumu. Uh, Eh, tad eh, arī eh, tur bija daudz priekšlikumu un jāsaka, ka daudzi no priekšlikumiem liek tekstu grozīt diezgan kardināli. Man ir jākoordinē viss šis jūsu pienesums, lai mēs varētu izveidot tādu plašu mūsu komitejas pārstāvēto viedokli un mēs vienlaicīgi esam sākuši sarunas arī ar padomi. Ļoti daudz tiesību akti ir savstarpēji saistīti, un līdz ar to mēs vēlētos veidot tādu uh, koordinētu uh, pieeju, lai attiecīgi uh, veiksmīgāk, lai samazinātu tātad liekās likumdošanas apjomu, saskaņotu spēkā esošos tiesību aktus un vairums grozījumu koncentrējas uz priekšlikuma svarīgākajiem aspektiem, piemēram, septīto uh, pantu, marķēšanu, trešais, divpadsmitais pants, otrais pants. Eh, tātad šiem četriem pantiem ir iesniegti gandrīz 50% no visiem grozījumiem. Daudz priekšlikumu bija ļoti rādoši un stiprina tirgus uh, uzraudzību, lai mēs varētu atjaunot pilsoņu uzticēšanos un patiešām uh, īstenot un ievies šo regulu, tas ir 5.6. pants tālāk. Tu pašlaik ir priekšlaicīgi detaļās iedziļināties, taču neapšābāmi šie jautājumi iezīmēs svarīgākā, svarīgākos virzienus. Dobbiamo essere realistici, è vero, ma pārkalibrēšana ir svarīga un mums ir jābūt reāliem. Mēs nedrīkstam zaudēt uh, no uzmanības uh, centri pašas svarīgās, uh, svarīgākās lietas. Ir jāizveido skaidra marķēšanas sistēma, kura ir saprotama, uz kur var paļauties. Jāsaka, ka daudzi grozījumi attiec uz eh, datu bāzēm, par to, vai mums kopēja datu banka būtu veidojama vai nē. Acīm redzot, eh, šeit vienprātības pagaidām nav. Daži uzskat, ka tas ir vajadzīgs, daži, eh, ka nē. Ir svarīgi, lai šī likumdošana būtu veiksmīga, un līdz ar to komisija atbalsta digitālas sistēmas izveidi. Uh, Tas eh, varētu dot eh, pilsoņiem viegli pieejamu informāciju par to, cik lielu enerģijas daudzumu iespējams ietaupīt, lietojot to vai citu produktu. Nu, bet nedrīkstam aizmirst, ka ir arī tāda informācija eh, rūpniecībā, kas ir slepena, konfidenciāla, bet jebkurā gadījumā ir nepieciešams veidot šo kopējo caurskatāmības uh, platformu, jo ir ļoti daudz tādas informācijas, kas ir nepieciešama, bet ļoti grūti atrodama. Tirgus uzraudzības aspekts arī ir ārkārtīgi svarīgs attiecībā uz, lai varētu izsakot produktiem, kas neatbilst attiecīgiem standartiem un prasībām. Eh, pilsoņiem pamatot ir bažas par pašreizējās uzraudzības sistēmas efektivitāti. Uh, E, komentārus esmu saņēmuši par daudziem aspektiem, piemēram, par informācijas apmaiņas uzlabošanu e, starp nozāri e, komisiju un attiecīgajām valsts iestādēm, ko, procedūru koordinēšanu Eiropas Savienības tirgu. Es vēl pievienotu dažas lietas no savas puses, lietas, par kurām būtu jāizvērš debates, jo nepieciešams vienoties par to, uh, cik redzamam ir jābūt šim marķējumam, lai uh, tas būtu skaidri veiklā uzreiz redzams pircējam, mm, kāda ir katra, uh, katra ražojuma energoefektivitāte. Un gal galā politikas mērķis ir samazināt uh, kopējo enerģijas patēriņu un energoefektivitāte faktiski ir vienīgais veids, kā to reāli var panākt. Un šī te kopējā vēlme paplašināt eh, konsultāciju mehānismus un iesaistīt parlamentu regulas eh, izdenošanas uzraudzīšanā, manuprāt, šāda pieeja ir ļoti laba. Un noslēgumā vēlētos teikt, ka ir ļoti svarīgi eh, virzīties uz digitālām sistēmām, jo tikai Digitālas eh, informācijas piemība nodrošinās lētu, vienkāršu pieeju informācijai, un eh, ražotājiem eh, un izplatītājiem būs jāsastopas ar mazāku birokrātiju, kas savukārt ļaus ietaupīt dabas resursus. Esmu gatavs runāt ar kolēģiem jebkurā brīdī par jebkuru uh, tēmu, uh, par uh, šiem te piedāvātiem kompromisu uh, risinājumiem, kurus, eh, kuri parādīsies tuvākajās dienās, lai uzlabotu kopējo enerģētikas politiku mūsu valstī, um, Eiropas Savienībā. Paldies, un tālāk EPP vārdā Roila kungs. Viņš ir arī ēnu referents. Un nu, tā, vispirms paldies par eh, mūsu labi aizsākto kopdarbu Es eh, ceru, ka mēs eh, vajadzības gadījumā varam eh, izvērst šo darbu, bet galvenais uzdevums ir radīt vienkāršāku likumdošanu. Tā tad ir vajadzīga mazāka apjoma likumdošana, bet iedarbīgāka. Respektīvi, mums ir jāizstrādā instruments mūsu klientiem, patērētājiem. Uh, Eh, lai panāktu galveno mērķu, ko vēlamies panākt, proti samazināt energo, eh, enerģijas patēriņu. Un eh, tā pašā laikā ir jāiesaistās arī ražotājiem, un visam procesam ir jābūt pārskatāmam. Un ir daži uh, punkti, piemēram, šī reeskalācija vai rekalibrācija Nu, te nevajadzētu aizrauties ar ārkārtīgi smalkas, sīka regulējuma izstrādi, kas padarītu visu ļoti sarežģītu. Piemēram, padomāsim par uh, marķējumu. Ir eh, pēdējos gados parādījušies uh, eh, produktus, kuriem ir uh, tāds marķējums, kas nevienam no salsāms. Mums ir jāatrod praktiski risinājumi. Uh, un jādomā, uh, kur mēs iesaistīsim komisiju, vai tad, kad runa būs tikai par A un B grupas produktiem, bet vai vienmēr, un kad eh, šī te eh, pārkalibrēšana notiks, un kādi ir noteiktie termiņi, skaidrs, ka tas nenotiks parīt. Es domāju, ka varētu runāt par kaut kādiem pieciem, piecu gadu ilgu termiņu. Tālāk ir šis te jautājums par datu banku uz eh, šo brīdi tādas eh, nav, bet, acīm redzot, eh, daži uzskata, ka tā ir ārkārtīgi nepieciešama. Tas jau viss ir jauki, bet tas viss maksā naudu. Tas maksā līdzekļus no komisijas puses, no nozares puses, un jautājums, no kuram tad tāda nauda ir. ir tādi piegādātāji, kuriem ir pāri par 25 tūkstošiem dažādu uh, produktu tirgū, kam ir tie jāreģistrē bankā. Un tā tad par 25 uh, tūkstošiem produktu par katru ir uh, šis te apjomīgais uh, produktu profils jāiesniedz. Iedomājieties, tas prasa milzīgu darbu. Kā to dara citās valstīs, kā Ķīna, Austrālija, uh, ASV. Nu, viņiem varbūt eh, tas eh, apjoms nemaz nav mazāks, bet tā starpība ir tāda, kur ir tikai vi, šajās valstīs ir tikai viena kontrolējošā iestāde un vi, nu, plus mīnus viena valoda. Bet e, mums tas uzreiz ir saistīts ar daudzām kontrolējušām iestādēm, daudzām valodām. Tādēļ Vajadzētu padomāt par to, no kā vajadzētu atteikties. Tā kā runājot par efektivitāti, jā, nu mūsu sistēmai, protams, ir gan vājās, gan stiprās puses, bet uh, galvenais nevajag visu vairāk sarežģīt un birokratizēt. Liels paldies, kolēģi! S un D grupas vārdā Čārlings kundze, kas aizstāv Vērners kundze, kas ir ēna referente. Es runāšu Martīnas uh, vietā. Viņa nevar būt šeit šodien un uh, sūta savu atvainošanos. Vispirms mēs vēlamies pateikt referentam par uh, pūlēm, kas ir pieliktas uh, veidojot šo uh, dokumentu. Tas ir ārkārtīgi sarežģīts, iekļaut 37 produktu grupas. Uh, un ir ļoti grūti rast šo līdzsvaru starp vispārējo un uz produktiem attiecināmo pieeju. Tālāk eh, pārkali, eh, marķējuma pārkalibrēšana. Eh, tur ir ļoti daudz grozījumu. Ir svarīgi, lai būtu atšķirība starp šo pārkalibrēšanas attiecināšanu uz sākotnējām produktu grupām un tālāku pārkalibrēšanu kalibrēšanu laika gaitā. Galvenais mērķis šai regulai ir atbrīvoties no visādām 3 plus klasēm. Mūsu grupa un citas grupas eh, tiešām uzskata, ka ir jānosaka kaut kāds saprātīgs termiņš, eh, kurā ir tas viss jāizdara. Ja mēs sākotnēji pārkalibrēšanai nepiešķirsim pietiekoši uh, E, daudz laika, tad vēl desmit gadus dažiem produktiem saglabāsies šīs A plus 3 klases un tā tālāk. E, savukārt tālākām pārkalibrēšanām ir jānotiek tikai tad, kad e, faktiski pietrūkst jau vietas šajās esošajās apakšklasēs. Un ir jāņem vērā procentuālā attiecība Eh, par to, cik produktu tiek pārdots eh, divās visizplatītākajās kategorijās. Un mēs vēlamies nodrošināt, lai stabilitāte tiktu garantēta sistēmā, un tad, kad mēs būsim pārkalibrējuši marķējumu, tad desmit gadu laikā tas varētu nemainīt. Kas attiecas uz eh, attiecīgi noteiktām klasēm, uh, Grupas uzskata, ka ir jāpatur augšēji augstākās klases tukšas. Mums ir svarīgi, lai mēs izveidotu šeit vienotu pieeju. Ja mēs atstājam pāris klases neaizpildītas, Varbūt, ka tas var samulsināt patērētājs, bet varbūt, ka mēs varēsim rast kādu kompromisu ar ēnu referentiem. Tālāk ņemot vērā to, kāds laiks nepieciešams, nepieciešams lai samainītu jauno marķējumu ar veco, nu, tas varētu būt no nedēļas līdz mēnesim, bet arī šeit rast varbūt vienošanos nebūs tik vienkārši. Deleģētie un īstenošanas akti, protams, vairums atbalsta deleģētos aktus, eh, S&T grupa tam piekrīt datu bāzes Eh, grozījumi parāda, ka vairums eh, grupu atbalsta komisijas priekšlikumu un ēna referents sanāksmē mums ir jādiskutē tehniskās detaļas mērķis un saturs. Tas ir galvenais problēmas līdz šim, un tagad ēnu referentiem un referentam ir jāatrod kompromiss risinājumu, kurus var atbalstīt uh, dažādu politisko grupu vairākums, lai varētu izveidot stingru parlamenta nostāju sarunās ar padomu, kas, acīm redzot, nebūs vienkārši. Esmu pārliecināta, ka mēs panāksim labu kompromisu un paldies visiem, kas ir iesaistīts un atvainojos Martīnas vārdā par to, ka viņa nav personīgi varējis būt šeit, lai to visu varētu jums pastāstīt. Our next speaker. Liels paldies. Alde, kolīgi Filip de Bakar hidden himself after the information I am Frederick Federley. Yeah, it's, uh, it sometimes changes. We, we are shapeshifters, so okay. those, we're all liberals. That's all, always, always good. Um, so paldies, paldies. Liels paldies arī referentē par paveikto darbu. Es domāju, ka diskusijas, kas šobrīd norisinās, risinās ļoti konstruktīvi. Tas vienmēr ir labi. Es domāju, ka vakar un aizvakar Tas labi bija redzams arī diskusijās par vienu no pantiem. Mēs bijām spējīgi iziet uz kompromisu. Mums kā liberāļiem ir svarīgi, un to es pieminēju arī savās iepriekšējās uzstāšanās reizēs, mums tā tad ir skaidrs, ka ir vajadzīgs tāds marķējums, kas palīdz pircējiem saprast, saņemt labāku informāciju par produktu un pieņemt līdz ar to informētu lēmumu. Tam jābūt labākam kā iepriekš. Uh, energoefektivitātes marķējumam tieši šādu mērķi arī vajadzētu ievērot, respektīvi pateikt patērētājiem, cik energoefektīvs ir šis konkrētais produkts vai prece. Tas arī uz marķējumu būtu jāmin. Otrām kārtām Mums jāveic pārēja no vecā uz jaunām marķējiem, jāpadara tas pēc iespējas vienkāršāks gan piegādātājiem, gan ražotājiem, gan izplatītājiem. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka šī pārkalibrēšana vajadzī, jāveic tur, kur tas ir vajadzīgs, ir kaut kādi sliekšņi mainījušies. Uh, jānosaka zināmas laika grafikas tam visam, domāju, šeit esam uz pareizā ceļa, bet tajā pašā laikā es domāju, ka nepieciešams pārliecināties arī, ka piedāvājam atbilstīgu laiku mazumtirgotājiem nodrošināt atbilstību jaunajām pārkalibrēšanas prasībām. Tāpat laikā jāizdara arī spiediens tā, lai uz ražotā pleciem gūstas atbildība par korektas un atbilstīgas informācijas sniegšanu. Trešais punkts, ko gribēju pieminēt, ir saistīts ar to, ka mums, protams, ir nepieciešams nodrošināt uzticēšanos sistēmai. Tas nozīmē, ka tirgus uzraudzības iestādēm jāveic atbilstīgi savs darbs. Mēs labi zinām, ka da dažādās dalībvalstīs šajās iestādēs ir nepietiekami daudz darbinieku. Mēs no vienas puses vēlamies viņu darbu atvieglot, un tā, to varam darīt, izveidot šo datu bāzi, bet, protams, ka centralizēts ES um, vienā punktā pārvaldītas datubāzes izveide nebūtu nav tas pats labākais risinājums. Nu, varbūt tad man kolēģi varētu apspriest šādu informāciju, respektīvi, ka informācija paliek pie ražotājiem, bet tirgus uzraudzītāji iestā, iestādes var izmantot interfeisu, jeb saskārni, piedāvā, nu, teiksim, te jādomā par, par IT risinājumu, lai pie šīs informācijas nokļūtu. Uh, Un komisija savukārt, ņemot vērā to, cik šāda veida datubāze izmaksātu, arī līdz ar to būtu vienkāršākā situācijā. Noslēgumā varbūt tāds vispārīgi rakstura komentārs. Nu, pieturēsimies pie ietver regulas principa. Uh, respektīvi dosim skaidrus signālus uh, tirgumu, lai patērētāji var izmantot skaidru informāciju, tāpat arī skaidrus signālus regulatoriem par to, kā pārbaudīt, vai situācija ir atbilstīga, un beidzot, beig, beigās mums jābūt elastīgam un vienkāršam pārējais uh, periodam no vecā uz jauno marķējumu. Lūk, tāds mans viedoklis. Lielas paldies! Nākamais runātājs Silikjotis kungs. Ko grupas vārdā? Viņš ir koordinators un ānu referents vienā personā. Lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem. Prasījos teikt paldies referentam par ļoti labu paveikto darbu. Un paldies arī par viņa nenogurstošajiem centieniem sadarbībā ar ēnu referentiem uzlabot eh, sadarbību starp politiskajām grupām. Es domāju, ka tas ir nesis rezultātus. Mūsu grupas, goja grupas grozījumi izstrādāti tā, lai mainītu marķējumu sistēmu un palielinātu energo izpildi, piedāvājot vienlaicīgi vairāk aizsardzības patērētājiem. Konkrētāk, mēs atbalstam to, ka tiek atcelti dažādi maldinoši simboli, piemēram, CCE un tam līdzīgi, Vēlamies ieviest jaunu sistēmu, kas būtu no A līdz G, tātad alfabēta burtiem, un patērētājs skaidru un gaišu zinātu, kādā, cik energoefektīvs ir konkrētais produkts, un tad varētu izdarīt apzinātu izvēli, kas ļautu beigu beigās visiem ietaupīt enerģiju un arī zem naudu. Tātad A līdz G šādi burti, tāds ir mūsu ierosinājums. Otrs ierosinājums ir pārklasificēt preces Jo mēs domājam, ka tas būtu labs ieguldījums novatorismu veicināšanā, energoefektivitātes veicināšanā un turklāt izdarēt arī spiedienu uz ražotājiem un uzņēmumiem, kas ražo šīs preces. Un lai viņi būtu ieinteresēti šos produktus ar vien vairāk ražot A klasē. Kas attiec uz pārkalibrēšanu, jeb respektīvi sliekšņu vērtību māju, es domāju, ka tas šis darbs jāsāk uzreiz. Ir vajadzīgi visai elastīgi kriteriji, un 40% preču jau šobrīd ir A un B klasē. Tikpat svarīgi mūsu grupai bija arī priekšlikums par jaunu digitālas datubāzes izveidi precēm, kas ļautu piekļuvi kas dotu piekļuvu patērētājiem informācijai par šīm precēm. Tādā veidā patērētājs varētu saņemt šo informāciju neatkarīgi no tā, vai kādas eh, tirgu preču zīmes šis, šī prece piedara. Un visbeidzot, vajadzētu dot padomus patērētājiem par patērētāju tiesībām gadījumā, ja notiek krāpšana. Tātad jārada tāda skaidra un gaiša um, aizsardzība patērētājiem pret visiem šiem lieliem uzņēmumiem. Lielas paldies, kolēģi! Tālāk Bonafē kundze. Priekšētātāji, paldies! Piekrītu, ka šis ziņojums ir ļoti nozīmīgs. Un nu, tas vien par to liecina, ka ir vairāk kā 700 grozījumi Un gribu pateikt paldies arī referentam par paveikto. Es domāju, ka visa šī interese par ziņojumu liecina, ka parlamentam šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Un tāpat mēs arī labi saprotam, ka tam būs ietekme uz nozaru un uz tirgu. Turklāt tas ir priek, priekšlikums, ar kura mērķi mēs cenšamies uzlabot energoefektivitāti Eiropas Savienībā. Mēs taču šo jautājumu bieži esam likuši priekšā kā svarīgu mērķi dažādos startautiskos formos. Nu, lūk, un tagad vēlamies tiešām mm, kaut kādā veidā par šo mērķi cīnīties arī praksē. Vēlamies, lai patērētāji varētu izdarīt efektivitāti efekt, izvēli par labu efektīvākiem, energoefektīvākiem produktiem vienlaikus, beidzinot novatorismu energoefektīvu preču ražošanā. Protams, nevēlamies tāpat arī, lai būtu par daudz birokrātijas, jo tas, un, un tas radītu papildus izdevumus, nē. Mēs vēlamies, lai nozara būtu konkurētspējīgāka pasaulē. Novatorisms ir vajadzīgs, ir vajadzīga pētniecība, jāuzlabo kvalitāte, energoefektivitāte precēm. Ir ārkārtīgi daudz aspektu, kas minēti šai ziņojumā, nu, piemēram, lūg datu bankas izveide, arī citas jomas. Uh, kas ļautu patērētājiem nodrošināt lielāku pārskatāmību par visu šo informāciju. Bet ļaujiet man pieminēt divus aspektus, kas man šķiet īpaši svarīgi. Viens no tiem ir ir varbūt tāds visai delikāts jautājums, varbūt pat visdelikātākais no visiem jautājumiem, par ko šeit runās, un tāpēc mums pret to jātiec visai piesardzīgi, ir šī mm, sliekšņa vērtība maiņa, ja pārkalibr, pārkalibrēšana. Esmu savas skrupas ēnu referents un domāju, ka periodiski vajadzētu veikt viedu pārskatīšanu attiecībā uz marķējumu ņemot vērā, cik apjomīgas ir šīs energoefektivitātes klases un cik daudz tās ietver, bet tām jābūt saprātomām patērētājiem. Tāpat laikam jāizturas realistiski attiecībā uz tām precēm, kas atrodas tirgu, ir jābūt kaut kādai diferenciācijai, tā lai patērētājs varētu saprast, kāda ir starpības starp šīm energoefektivitātes klasēm. Nu, piemēram, kaut vai apkurs, instalācijas, tur ir dažādi enerģijas avoti un tā tālāk, tāpēc maķējumam jābūt ļoti skaidram tehnoloģiskajai uzlabojumi arī turklāt, protams, dod savu. Mēs nevēlamies, lai šī klasifikācija radītu kaut kādu apmulsumu. Tā tad ir jābūt enerģijas kaut kāda patēriņa skalai, tai jābūt ar skaidrai, pārskatāmai un patērētājiem viegli saprotamam. saprotamai. Tas ir viens no mūsu galvenajiem mērķiem otrām kārtām, un tas ir vēl viens aspekts, ko gribēju pierunāt šo, pie, pieminēt šodien, ir šāds. Domāju, ka šai dokumentā mums vajadzētu vairāk runāt par to, ka šīs mērķis jāsaskaņo ar citiem vidas aizsardzības mērķiem, piemēram, klimata pārmaiņu apkarošanas jomā un citur. Neaizmirsīsim, ka runājam ar cirkulāriem um, apaļveida ekonomiku, un tam vajadzētu atspoguļoties arī šajā priekšlikumā. Te runāju par uh, pārst, atkritumu pārstrādu un tā tālāk un tā joprojām. Paldies, kundze! Vai ir vēl kāds, kas vēlas izteikties? Šķiet, ka nē. Nu, tad tādā gadījumā došu vārdu Mērijai Donelijai, kas ir eh, ģenerā, enerģijas ģenerāla direktorāta pārstāve un ieradusies šeit mums izklāstīt komisijas skatu punktu. Lūdzu! Priekšsēdētā pateicos, paldies arī par iespēju pāris vārdos eh, izklāstīt komisijas viedokli. Ar ļoti lielu interesi klausies visos komentāros no referentu, no ēnu referentiem. Mēs atzinīgi vērtējam centienus, ko izdara parlaments, visai veiksmīgos centienus, ko izdara referents, lai virzītos uz priekšu šādā visaptvarošā veidā. Mēs mums ar jums ir vienāds mērķis šai ziņā. Pirmām kārtām mēs, protams, vēlamies ar šo tiesību aktu panākt kaut kādu veidu ietekmi uzlabojumu un ietekmi, protams, Roilkungs ļoti labi identificē, respektīvi vēlamies palielināt energoefektivitāti, ietaupīt enerģiju un e, tādējādi ietekmi, ietaupīt arī patērētāju līdzekļus. Tā ir mūsu pirmā svarīgākā prioritāte, ko, un to vēlamies panākt ar šo tiesību aktu. Mehānisms, ko ierosinām ar šo tiesību aktu, ir piedāvāt patērētājiem informāciju, pamatojoties uz kuru, tad attiecīgi viņi var izdarīt informātu izvēli. Viņiem tad parādās iespēja lūk pašiem izdarīt izvēli. Tad, kad viņi iegādājas tādu vai citādu preci, pamatojoties uz informāciju, kas ir marķējumā, uh, Tādā tas ir atbalsts patērētājiem, kas, protams, šajā gadījumā tirgu ir liels svarīgs spēlētāji. Un šai kontekstā mēs patiešām uzskatām, ka ir ārkārtīgi svarīgi minimizēt, samazināt iespējamo eh, apjukuma, samulsuma iespēju patērētājā, respektīvi informācija jābūt skaidrai. To teica arī Dārlings kundze, un tāpat par to runāja arī Skiliotis kungs. Tātad šī šķēr, sliekšņu vērtību maiņa, šī pārkalibrēšana jādara ļoti strauji, pārliecinoši, tā lai nebūtu pārāk ilgs process, kar, kura laikā būtu daudz un dažādi marķējumi tirgu, kas varētu tikai un vienīgi apmulsināt patērētāju. Aptvērums, cik lielā mērā šādas klases tiktu mainītas un kā notiktu šis, šīs upgradings, jeb klases uzlabošana, nu par to vēl varam runāt. Kas attiec uz datu bāzi? nu tad man tiešām skaidru un garš jums jāsaka, ka mūsu princips ir mūsu tā, pam, tas pamatprincips, uz ko, um, par ko domājam, kad ierosinājam šādu apelāstu, bija tas, ka vēlējamies uzlabot uh, regulējumu pieeja, tātad likumdošanas pieeja. Skatījāmies uz to, kādas būtu administratīvās izmaksas, kāds sloks gulsts uz dalību valstu pleciem uzraudzības procesa ietverā mm, un arī citās jomās, kas uh, nesen ir labi atspoguļots avīzēs, tāpēc, ka, lūk, nav bijis darb, pietiekams darbības šajā ziņā. Tātad Tātad ieguvumi pret izdevumiem attiecībā uz jaunām tehnoloģijām. No vienas puses vēlējamies salbināt, sa, samazināt administratīvo slogu uz dalībvalstu pleciem, uh, bet tāpat laikā vēlējamies nodrošināt arī lielāku pārskatāmību informācijas ziņā patērētājiem par informāciju, kas ir pieejama par attiecīgajiem precēm. Ar prieku varam konstatēt, ka varam izmantot Federas kunga ierosinājumu, nu, piemēram, lūgt uzņēmums nodrošināt standartizētu mājas lapu, jeb vietni saskarni, kur tad tiktu piedāvāta informācija. Tas būtu viens no praktiskākajiem veidiem, kā rīkoties, nu, ja tas nebūtu iespējams, tad tādā gadījumā mēs varam palīdzēt stimulēt tādu kā vienas pieturas aģentūras, ja viena informācija informācijas punkta izveidi šajā virtuālajā, virtuālajā interneta pasaulē patērētājiem, un tekstā mēs par to arī runājam. Mm, Analīzē, ko veicām pirms šī dokumenta sagatavošanas, lēsām, kādas varētu būt ikgadējās izmaksas, un tās nebija mm, nesaprātīgas. Kas attiecas uz dokumenta valodu, nu tad šķiet tehnoloģija pieejamība ļaus mums lielā mērā šeit palīdzēt. Būs automātiskās tulkošanas sistēmas, kas ļaus patērētājiem piekļūt informācijai, neskatoties uz to, kādā valodā viņš to vēlas saņemt priekšādātāji. Līdz ar to es domāju, ka šis dokuments un tā apspriešana virzās priekš ļoti labi un strauji, pateicoties referentam un, un deputātiem. Es domāju, ka mums nu pat jau ir tuneļa galā parādīsies gaisma, domāju, ka nonāksim pie eh, praktiskiem, saprātīgiem kompromisu grozījumiem, kā rezultātā pieņemsim tādu dokumentu, ko varam virzīt uz priekšu, tā lai darbs pie tā varētu noslēgties ļoti ātri un steidzami, jo gal galā patērētāji Eiropā tieši to no mums arī gaida. Lielas paldies! Liels paldies, direktors kundze. Referent kungs. Tamburānā kungs, lūdzu, jums tagad noslēguma vārdiem ehm, vēl pāris minūtes. Liels paldies visiem kolēģiem. Gribu teikt visiem paldies. Paldies arī komisijai. Izteikšos īsi. Gribu pieminēt tikai pāris konkrētas lietas. Tirgus uzraudzība taisnība, ka resursi, kas pieejami tirgus uzraudzībai, nav vienādi visās dalībvalstīs. Ir tādas dalībvalstis, kam resursi ir vairāk, citām savukārt to nav gandrīz nemaz. Domāju, ka labākais veids, kā situāciju uzlabot tirgus uzraudzības jomā, būtu nodrošināt informācijas apmaiņu tā lai mēs varētu izvairīties no tā, ka katra neviena no varas iestādēm, kontroli iestādēm nezina, kas notiek citur. Tātad operatīvāk informācijas apmaiņa un vairāk sadarbības. Tas ļautu situāciju uzlabot visās 28 dalību valstīs. Kas attiec uz datu bāzi? Tad šī komiteja ir Rūpniecības un enerģētikas komiteja. Un, lai veicinātu rūpniecības atkopšanos Eiropā, protams, ir jānodrošina arī zināms konkurence, konkurētspējas līmenis. Nedrīkstam atpalikt aiz Austrālijas, piemēram, vai ASV, Ķīnas, kas jau ir izveidojuši tam līdzīgas datu bāzes. Mēs taču esam liela ekonomiska vara, lielvara pat. Un tāpēc mums arī ir jāmēģina visi standarti ievērot pēc iespējas labāk. Protams, Eiropā mums valoda ir ļoti daudz, bet tāpat laikā mūsu rīcība arī tehnoloģijas, kas ļauj šo valodas barjeru pārvarēt. Nodrošinot to, ka informācija tiek digitalizēta un domāju, ka tas arī ir pareizais veids, kā rīkoties. Pārējot no papīra uz digitālo pasauli, mēs samazināsim rūpniecībai izdevumus šai ziņā. Nu, protams, ka pirmajā pārkalibrēšanā, jeb eh, klasifikāciju pārveidē, eh, vai laiks būs vajadzīgs vairāk, bet laikam ejot uz priekšu tomēr. Tas, ka mēs būsim šo informāciju jau digitalizējuši, izdevums samazinās, un es domāju, ka kompensācijas pēc tam tālāk būs jūtams. Bonafē kundze teica, ka digitalizācija esot viens no uh, veidiem, kā, kā līdzeni virzīties uz aprits ekonomiku. Nu, jā, tā, tas nozīmē arī labāku informācijas apriti. Paldies, ko tātad kolēģis saka priekšsēdētājs, paldies par šo ziņojumu. Darbs tajā ieguldīts, surs un grūts, vēl jāstrādā arī pie grozījumiem, kā jau jūs teicāt. Ļaujiet man jums pastāstīt, ka balsojums itre paredzēts 24. maijā. Tātad pēc sešām nedēļām balsojums plenāra sēdē vēl tiks apstiprināts. Tas vēl nav zināms. Līdz ar to esam izskatījuši 11. darba kārtības punktu. Vēlos uzsvērt, ka esam nedaudz aizsteigušies laika grafikam priekšā un atsevišķi kolēģi, kas vēlējās runāt par nākamajiem sast punktiem, sastapās ar problēmām, nevarot vienkārši aizceļot no Brīseles, viņam vajadzēja doties prom jau šorīt no rīta, līdz ar to pūkstens desmitos balsošanas eh, perioda laikā konstatējam, ka mums bija mm, mazāk par 67 kolēģiem. Tas bija pirmo reizi tā vēsturiski, parasti ir 75 un vairāk. Uh, un pat bija pilnīgi jāpārskaita deputāti, bet, nu jā, šoreiz bija deputāti mazāk par 67. Tagad ejam ātrāk uz priekšu ar darbu, kā bija domāts. Nu, cerams, ka arī pārējiem kolēģiem šāda ātra rīcība nāks par labu, jo, nu, vienam otram jau 5.30 jādodas projām, jo, nu, mēs taču zinām, ka mūsu Brīseles līdosta, nu, prā, pieprasa, lai ierodas tajā jau, nu, vismaz 2-3 stundas iepriekš ņemot vērā, ka tur viss tiek pārveidots. Un tāpēc svarīgi, lai mēs varētu rīkoties, strādāt ātrāk. Lūk, jaunais kurs, kas orientēts uz enerģijas patērētājiem, tas ir 12. darba kārtības punkts. Gribu teikt, lūk, šis ir pašiniciatīvas ziņojums, kuru pamatā ir komisijas paziņojums par jaunu kursu, kas būtu paredzēts uz enerģijas patērētājiem. Gribu turklāt jums visiem arī atgādināt, ka ziņojuma projekts tika prezentēts 22. februārī. Un tāpat arī vēl jūs informēt, ka esam iesnieguši 448 grozījumus par šo ziņojumu. Mūsu referente ir Terēza Grifina, Jāsaka, esmu mierīgs kā bābāps, jo mūsu vidū ir Kertona Dārlina, kas viņu astiecīgi aizstās. Paldies! Šodien aizstāju ļoti daudz kolēģus, tāpēc, ka situācija ar braukšanu ceļojumiem nav vienkārša. Terēza nevarēja ierasties uz šo sanāksmi, viņa vēlas par to atvainoties, un tagad es nolasīšu viņas paziņojumu. Šis ziņojums ir īpaši nozīmīgs mūsu grupai, sociāldemokrātu grupai, un arī visiem Eiropas patērētājiem. Tā mērķis ir parādīt, ka pilsoņiem ir jābūt uh, enerģijas pārejas centrā. Mēs uzskatām, ka enerģētikas savienībai ir galvenokārt jāinteresējas par patērētājiem, un uh, enerģijas uh, pārējas galvenajiem principiem ir jābūt centralizētai demokrātiskai enerģētikas sistēmai, kas nāktu par labu visai sabiedrībai. Konkrētāk mēs uzskatām, ka mums vēl ir garš ceļš priekšā, lai nodrošinātu patērētājiem draušu, drošu enerģijas tirku. Mums ir jācīnās par caurdzmību eh, rēķinos un vienlaicīgi ir jānodrošina vienkāršība līgumu Eh, salīdzināšanā, dažādu piedāvājumu salīdzināšanā visiem patērētājiem. Te ir runa par pilnīgi visiem patērētājiem, te ir runa par dažādiem tarifiem un arī par tādiem patērētājiem, kuriem varbūt nav piekļuvis internetam. Tāpēc arī ziņojumā mēs aicinām uh, iepazīstināt patērētājus ar vislabākajiem piedāvājumiem un ir jāsniedz arī tieši informācija par, patērē, par mm, konkurentu cenām. Ir jāvēršas pret negodīgu tirzniecības praksi. Mēs redzam, ka ir ar vien vairāk sūdzību par uh, pārdošanu pie durvīm un par agresīviem tirzniecības paņēmieniem. Uh, Ņemot vērā enerģijas pārēju, mums ir jānodrošina, lai patērētāji m, mm, saprastu šīs izmaiņas, lai tiktu novērsti šķēršņi, lai m, mm, mēs kļūtu neatkarīgi enerģētikas jomā. Ir jānodrošina arī m, mm, pieprasījuma un patēr, patēriņa attīstība. Mēs saprotam, ka viedās tehnoloģijas, tehnoloģijas nedrīkst apiet patērētājus, kas ir sensitīvāki. Tāpat arī mēs uzskatām, ka uh, papildus sociālajai politikai, enerģi, enerģijas efektivitātes pasākumu vēršanos sensitīviem patērētājiem ir pati būtiskākā. Mēs aicinām komisiju nākt klajā ar rīcības plānu par enerģijas nabadzību. Tā mērķim ir vērsties veidot tādas eh, sistēmas, kas eh, jo īpaši nāktu par labu sensitīviem patērētājiem. Kā jau jūs norādījāt, priekšādātāji ir iesniegti 448 grozījumi. Strādāsim kopā ar ēnu referentiem, lai no šiem grozījumiem izveidotu kompromisa grozījumus. Terēza vēlas pateikties visiem ēnu referentiem par labo sadarbību. Eh, viņa un viņas darbinieki, kas ir klāta šeit, ņems vērā jūsu komentārus. Mēs kā grupa sadarbosimies ar, ar ikvienu, lai pieliktu punktu šiem kompromisiem, lai sagatavotu spēcīgu ziņojumu, kas ļautu parlamentām reaģēt uz komisijas priekšlikumu. Paldies, kolēģi! Paldies, ka nolasījāt referentes paziņojumu. Tagad tautas partijas grupas vārdā ēnu referents Šons Kelijs. Paldies, priekšādātāji! Vispirms, paldies Kirtonas Tārlīņas kundzē par to, ka viņa izklāstīja Terēzes Grifins viedokli šajā jautājumā. Es vēlētos pateikties Terēzai Grifinai par neatlaidīgo darbu pie šī ziņojuma un par viņas vēlmu sadarboties un sagatavot labus kompromisus. Domāju, ka esam jau tū tādai visnotaļ akceptējumai nostājai, un mēs m, mm, priecāmies, ka šis itra ziņojums būs veiksmīgs. Visi ANU referenti piekrīt galveniem mērķim, proti ir jānodrošina, lai uh, patērētāji varētu aktīvi iesaistīties enerģijas tirgū. Protams, viedokļi atšķiras, kā mēs pie tā varētu nokļūt, bet es domāju, ka šajās diskusijās ir parādījušās ļoti daudzas labas idejas, un cerams, ka mums izdosies panākt labus kompromisus, kas būs akceptējami visiem. Uh, Uzskatu, ka mums tiešām ir jānodrošina kaut kas jauns patērētājiem, ir jānodrošina labi funkcionējuši tirgus un enerģijas sistēmas, konkurētspējīgi tirgi, cauradzamība, cenu salīdzināmība. Tas ļaus patērētājiem nodrošināt to, ka enerģija kļūst arvien vieglāk pieejama patērētājiem. Protams, mums ir jānodrošina arī izmaiņas sistēmā, mums ir jāsaprot, uh, kā patērētāji tagad vēlas eh, in investēt eh, mazās instalācijās, vēlas paši ražot savu enerģiju, lai samazinātu izmaksas. Man eh, tā ir pozitīva attīstība. Tas ļaus mums samazināt izmešus, jau sasniegt ehm, dažādus mērķus arī attiecībā uz atjaunīgajām enerģijām. Ir jānodrošina, lai patērētāji varētu iesaistīties šajā darbā. Ir vajadzīgs tāds konkurētspējīgs modelis. Tas ļaus mums um, palielināt atjaunīgo enerģiju, un tas radīs tādu pozitīvu ietekmi uz visu. Piemēram, te runa par vēja ģeneratoriem, kas pašlaik saskaras ar tādu visnotaļ nelabvēlīgu posmu, jo īpaši manā valstī. Šajās diskusijās tāpat arī ir jāuzsver, ka tīklam ir jābūt stabilam. Mums ir jāpār, jāpāriet uz sistēmu, kur būs arvien vairāk ģeneratoru, un šeit tīkla stabilitāte būs jo īpaši nozīmīga. Taču eh, tam nevajadzētu kļūt par kavēkli mazā apmēra ražošanai. Šeit ir vajadzīgi viedri risinājumi, viedās tehnoloģijas, kas ļaut nodrošināt lielāku elastīgumu. Esmu pārliecināts, ka tas būs ļoti svarīgs punkts Langen ziņojumā par tirgus eh, struktūru. Uh, Patērētājs ir ļoti nozīmīgs punkts visā šajā sistēmā. Mēs uzskatām, ka patērētājiem ir jādod iespēja iepazīties ar visiem rēķiniem, tarifiem un atrast sev visizdevīgāko piedāvājumu. Caurdzmība salīdzināmība arī ir ļoti būtiskas. Tās ļaus patērētājiem būt aktīviem, nevis pasīviem, un ļaus atrast sev izdevīgāko uh, līgumu. Uh, Uh, cenu salīdzināmība, salīdzināmība ļaus viņu patērētājus labāk informēt, un līdz ar to uh, uzņēmumi kļūs ar vien novatoriskāki. Šeit ieguvēji būs abi. Tieši tāpēc mums ir jāveido šādas platformas dalībvalstu līmenī. Ir jāsniedz informācija patērētājiem par dažādiem nodokļiem, piemaksām, kas ir iekļautas enerģijas tarifos. Šī platforma darbotos kā neatkarīgs cenu salīdzināšanas rīks. Un to varētu pat uzņemties jau esošās iestādes regulātori. Tas ļautu patērētājiem visvienkāršāk atrast viņiem piemērotāko risinājumu. Ja esmu pārsniedzis laiku, varu beigt runāt. Es apsveicu eh, referentes aicinājumu. Es nevienu neapturēju, nepateicu to oficiāli, bet es ceru, ka Tagad jūs uh, nerunāsiet desmit minūtes ilgi, lūdzu tā nedariet. Es nevēlos neko ļaunprātīgi izmantot. Es apsveicu referentes aicinājumu rīkoties pie enerģētikas savienības, lai nodrošinātu, ka mazumtirdzniecības cenas labāk atainotu vairumtirdzniecības cenas. Uh, Eh, svārstības, kas ir atkarīgas no patēriņa un pieprasījuma, ir ļoti būtiskas, jo tad patērētāji varēs vairāk iesaistīties tirgu un redzēs labumu savā rēķinā. Protams, eh, šeit ir eh, arvien vairāk jāiesaista patērētāji un ir jāizmanto arī jaunās tehnoloģijas šajā darbā. Uzskatu, ka mums pašlaik Eiropas Savienībā ir iespēja pāriet uz ļoti konkurētspējīgu caurzumu novatorisku tirgu, kas ļaus samazināt enerģijas izmaksas. Uh, Mājasaimniecību izmaksu samazināšana veicinās patērētāju e, tē, naudas tērēšanu, tas savukārt veicinās izaugsmi, kas nāks par labu uzņēmumiem, un tie varēs izaugt un e, nodrošināt vairāk darba vietu. Uzskatu, ka ar šo ziņojumu ejam pareizajā virzienā. Vēlreiz paldies referentei un ēnu referentiem un es ceru, ka pavisam drīz varēsim pabeigt šo darbu, jo tuvāko nedēļu laikā tas nāks Eh, par labu, jo īpaši patērētājiem un pilsoņiem. Paldies priekšēdētāji par jūsu iecietību. Liels paldies, godāmo kolēģi. Mūsu ēnu referente Alde grupas vārdā ir Angelika Lenāra, bet cik es saprotu, Filips de Bakers ir gatavs uz visu. Viņš Tagad būs Angelika Mlināra. Jā, patiešām es izteikšos Angelikas vārdā. Viņa vēlas pateikties referentam un ēnu referentiem par ļoti labo sadarbību. Viņa uzskata, ka saruna process virzās uz priekšu ļoti labi, līdz ar to ziņojums varētu būt līdzsvarots. Protams, viņi arī vēlas uzsvērt, ka patērētājiem ir jābūt enerģijas pārējais centrā. Grozījumi, kurus eh, sagatavoja Angelika un viņas grupa, uzsver to, cik svarīgi ir piešķirt vairāk pilnvaru patērētājiem, tā lai viņi varētu iegūt vairāk informācijas, lai informācija būtu caurdzamāka un lai viņi būtu labāk aizsargāti un varētu izdarīt labāku izvēli. Vēlamies arī patērētājiem dot iespēju aktīvi piedalīties tirgu, te ir runa par ražotājiem, investoriem, visām interesētajām pusēm. Uzskatām, ka enerģijas ražošanas vietas dažādas eh, līdzlības eh, sistēmas varētu dot lielu ieguldījumu enerģijas neatkarības iegūšanā, un līdz ar to to visu vajadzētu veicināt. Bet, protams, mums ir jāņem vērā, ka aiz mums slēpjas arī lielāka enerģijas sistēma, un mums ir jānodrošina, lai tā labi funkcionētu. Otrkārt, viņi uzskata, ka, lai ar, ar izveidotu decentralizētu un elastīgu enerģijas tirgu, mums ir jāskatās uz attīstību vietējo spēlētāju vidū, tātad tie runa par pilsētām, pašvaldībām. Bieži tā ir ciešākā saikne ar patērētājiem, tieši tur sākas novatoriskums, un jo īpaši komisija vēl sniegt atbalstu uh, viedajām pilsētām, viedajām pašvaldībām Tas būtu ļoti nozīmīgs rīks, lai mēs varētu virzīt uz priekšu šo sadarbību. Vēl kāds punkts, ko vēlas uzsvert mūsu grupa, ir viedu tehnoloģijas. Mēs vēlamies aktīvi iesaistīt patērētājus un vēlamies samazināt patēriņa izmaksas, piemēram, ar labāku pieprasījumā re reaģēšanas sistēmu. Uzskatu, tā, ka tā ir viena no prioritātēm, un šeit vajadzētu nodrošināt investīcijas Eiropas līmenī. Tas nozīmē, ka mums būs pieeja arī reāla laika datiem, dažāda veida informācijai, un mēs varēsim labāk izmantot IKT, dažādus viedos mm, skaitītājus un aplikācijas. Tas viss ir jādara rentablā veidā. Līdz šim tikai 16 dalībvalstis ir piekritušas izmantot viedos skaitītājus. Daudzas dalībvalstis vēl veids rentabilitātes analīzi. Uh, um, ieguvumi ir pilnīgi skaidri, arī izmaksas visiem ir zināmas, ko tad mēs īsti gaidām. Mums vajadzētu izmantot uh, šīs uh, vieda, šos viedos rīkus, kas ļautu nodrošināt labāku interoperabilitāti un ļautu patērētājiem uzreiz gūt labumu. Paldies, godāmo kolēģi, par jūsu teikto. Jā, Vaurkungs, zaļo vārdā. Paldies, priekšādātāji! Maragalkungs ir ēnu referents, viņš atvainojas, viņš nevarēja ierasties šeit eh, transporta problēmu dēļ. Tāpēc tagad eh, in interpretēšu viņa vārdus. Vispirms, mm, paldies eh, Grifinas kundzei par ļoti labo sadarbību. Mēs ceram, ka šīs konstruktīvās sarunas ļaus mums nokļūt pie visiem akceptējuma dokumenta. Uh, Komisija apgalvo, ka pilsoņiem ir jābūt enerģijas savienības centrā, un tā vēlas to realizēt ar savu jauno paziņojumu par jauno piedāvājumu patērētājiem. Pašreizējā sistēma ir pārēja no centralizētas sistēmas uz decentralizētu sistēmu. Tas ļautu nodrošināt vairāk varas uh, patērētājiem un varētu vairāk izmantot arī atjaunīgās enerģijas, samazinoties atjaunīgās enerģijas cenām. Uh, Mēs uzskatām, ka e, enerģijas sistēmas decentralizācija un modernizācija apdraud pašreizējo galveno spēlētāju intereses, un līdz ar to te varētu rasties šķēršļi. Protams, te ir runa par atļaujas procedūrām, par to, ka netiek nodrošināta kompensācija Tāpat arī tarifu sistēmas, kas balstās vairāk uz kapacitāti, nevis uz patēriņu, un tas eh, neļauj nodrošināt energoefektivitāti. To vajadzētu mainīt, vajadzētu nodrošināt, lai patērētāji būtu patiešām enerģijas sistēmas centrā, bet tam nevajadzētu kļūt par tukšu lozungu. Tieši tāpēc zaļie iestājas par patērētāju un mājasaimniecību iekļaušanu jaunā, modernā likumdošanā. Ir jāņem vērā to, tas, kā šī likumdošana viņus ietekmēs. Tāpat arī ir vajadzīga uzticama un caurzma informācija par līgumiem, rēķiniem, reklāmām. Tas ir ļoti būtiski, lai patērētāji varētu aktīvi līdzdarboties enerģijas tirgu un pieņemt uh, lēmumus balstītus uz informāciju. Tāpat um, uh, jaunas eh, enerģijas sadaļas izveida saskaņā ar pārskatīto enerģijas direktīvu. Mums ir vajadzīgs tāds likumdošanas ietvers, kas patiešām piešķirtu varu patērētājiem un ļautu tiem darboties tirgu kā investoriem un iesaistītajām pusēm. Šeit ir jānodrošina tiesības uz pašģenerāciju, uz pašpatēriņu un tāpat arī piekļuva enerģijai par taisnīgu cenu. Ir jāvēršas arī pret galvenajām administratīvajām un tirgus barjerām. Tas ļautu radīt daudz veiksmīgāku, draudzīgāku vīdi pašģenerācijai un pašpatēriņam. Ja mēs vēlamies, lai tas patiešām izdotos, tad uh, šādu uh, tiesību piešķiršana patērētājiem ir pats galvenais. Paldies! Kalasas kundze ir atbildīga Es atvainojos vispirms ēnu referents no Goe Benito Ziloaga, un pēc tam nākamā runās Kalas skundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlētos pateikties eh, vispirms referentē par ieguldīto darbu. Mūsuprāt, šeit ir divi centrāli jautājumi. Pirmkārtām, vēlme koncentrēties uz vietējiem enerģijas patērētājiem. Tiem ir visvairāk eh, jārīkojas attiecībā uz um, ļaunprātīgu komerciālu praksi. Ir jānodrošina arī labāka sistēma, kas ļauj patērētājiem vairāk piedalīties tirgū. Šis otrs aspekts mums rada bāžas. Mēs esam norūpējušies par to, ka ziņojums vairs nav pietiekams spēcīgs. Mēs uzskatām, ka mums ir jāiet tālāk. Ja runa par enerģijas pārēju, tad šeit nav runa tikai par m, mm, vairāk saules enerģijas paneļu izmantošanu un m, mm, mazākiem dūmiem. Galu galā šādai pārējai ir jānoved arī pie taisnīgāka modeļa, kur būtu iekļauti arī atjaunīgi enerģijas avoti. Mēs, protams, šeit varam daudz runāt par enerģijas nabadzību, gan šajā komitejā, gan arī citur, bet ja enerģija neizies no privāto interešu sfēras, mēs nevarēsim atrast uh, jaunas alternatīvas, mēs nevarēsim piesaistīt jaunus finanšu instrumentus, kas ir pieminēti dažos krosījumos. Uh, Mums ir jānodrošina, lai tiktu um, aizmirsts par privātajām interesēm un uh, lai netiktu aizmirstas sociālās un vidas intereses. Tāpat arī ir jānodrošina sociālās investīcijas. Galu galā šeit ir runa par stratēģiskām ļoti plašām investīcijām visās dalībvalstīs. Nesen Eiropas komisija ieteica, ka mums vajadzētu izmantot šo formulu drošības izdevumiem. Mēs redzam, ka ielās ir izgājuši karavīri, varbūt mēs varētu to pašu attiecināt arī uz investīcijām. Mēs varētu izveidot godīgāku enerģijas sistēmu, kas nāktu par labu pilsoņiem. Paldies! Preparing, uh... Kalasas kundze gatavo atzīnumu IMCO komitejā par šo pašu tēmatu. Lūdzu, dod jums vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Es biju referente IMCO komitejā par šo pašu dokumentu. Atzinums jau tika pieņemts. E, Pret balsoja tikai divi un neviens neaturējās. Tas ir pavisam īss, un es ceru, ka Grifinis kundze ņems vērā e, šos jautājumus savos kompromisos. Tikai daži komentāri. Savā ziņojumā Grifins kundze uh, saka, ka patērētājiem ir jāpie šķir tiesības, bet ne visi patērētāji vēlas uh, vienlīdz spēcīgi iesaistīties enerģijas nodrošināšanā. Šie patērētāji varētu iesaistīties uh, dažādos līmeņos, mums vajadzētu paredzēt šīs atšķirības. Tieši tāpēc, lai šie patērētāji varētu kļūt eh, vairāk informēti, viņiem ir vajadzīga šī informācija, te ir runa par IKT rīku izmantošanu. Tāpat ir jānodrošina arī visa vajadzīgā informācija enerģijas rēķinos. Noteikti nav pareizi, ka šī informācija tiek saņemta tikai reizi gadā. Es dzirdēju, ka ļoti daudzās dalībvalstīs eh, ir šāda sistēma. Igaunijā mēs saņemam rēķinus katru mēnesi. Eh, tam ir jānotiek biežāk, tā lai cilvēki saprastu, kas notiek, un viņiem arī ir jāredz, par ko tieši šajā rēķinā ir iekļautas šādas summas. Tāpat arī ir jānodrošina tas, lai patērētāji uzņemtos eh, atbildību par daļu no tīkla izmaksām. Bet vienlaicīgi ir jānodrošina arī līdzsvarošana. Te ir runa ne tikai par tiesībām, bet arī par pienākumiem. Pēdējais punkts par datiem. Tas ir uh, eh, 20. punkts un 6. kompromiss. Man ir jautājums referentē par personas datiem. Vai tiešām mums ir vajadzīgs vārds un adrese, vai arī te ir runa par uh, personīgo enerģijas izmantošanu? Savā grozījumā es teicu, ka datu izmantošanai ir jāatbilst datu aizsardzības ietveram. Tātad, ja runa par tiesībām izsēst datus, tad mums ir labāk jāsaprot konteksts. sadalīšanas sistēmas operatoriem ir vajadzīgi dati, lai varētu šo tīklu vadīt. Ja jūs vēlties šos datus izdzēst, tad visa šī sistēma sabrūk. Tiesības tikt aizmirstam internetā varbūt gluži nav tas pats, kas dati, kas ir vajadzīgi, lai varētu vadīt enerģijas sadalas tīklus. Paldies tagad Eiropas komisijas vārdā. Nodeļas vadītāja. Anna Koručī no uh, eh, enerģija ģenerāldirektorāta. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, cienījamie komitejas locekļi. Patērētāji pozīcijas stiprināšana, tirgus eh, risinājumi ir pats eh, galvenais, un tas arī uh, principā ir vadošais motīvs mūsu darbā. Mēs redzam, ka patērētāji vēlas izvēli, uzticamību, arī vienkāršību un aizsardzību. Un e, enerģētikas sistēma, mums ir jāpaturprātā pati sistēma. Tā ir jābūt elastīgākai, tur jābūt lielākai efektivitātei, e, konkurencei un lielākai izturībai attiecībā uz nākotnes izaicinājumiem, lai sasniegtu 2020 stratēģijas mērķus. Un šodienas diskusija ir parādījusi, ka arī jūs domājat līdzīgi, un man ir tiešām liels prieks, ka esam atraduši šādu konverģenci. Uh, dinamiskas cenas, vienkārši pārēja no viena piegādātāja uz otru, eh, vietējā rīcība, atbilde uz pieprasījumu, eh, energo nabadzības novēršana. Lūk, eh, šie ir tie elementi, kas ir ārkārtīgi svarīgi. Un Tie ir atkarīgi ne tikai no tirgus, bet arī no mūsu komunikācijas un nākotnes darbības. Un tādēļ ir svarīgi nezaudēt galveno, proti uh, patērētājiem svarīgs jautājums - efektīvu rīcību, uh, kuras centrā ir patērētājs kā mūsu uh, politikas galvenais subjekts. Un jākoncentrējas uz patērētāja pozīcijas stiprināšanu. Uh, dodot, nodot viņa rīcībā dažādus instrumentus un arī sādāles eh, tīkli jautājumi, kas ļautu pāriet uz sistēmām, kurās vairāk iesaistīts atjaunīgās enerģijas. Eh, ziņojums un daudzies eh, grozījumi, kas šodien tik prezentēti, norāda uz dažādiem trūkumiem, kas pastāv šajās jomās. Un, uh, Tas eh, pādara sistēmu nekonkurētspējīgu un nespējīgu pārslēgties. Un tieši tādēļ mums ir nepieciešams eh, mm, attiecīgi izgaismot eh, šos plānotās rīcības un pasākums. Un es raugos mm, nākotnē uz tālākiem kompromisa grozījumiem, ko mēs apspriedīsim. Uh, un jau tagad mums ziņojums izskatās ļoti cerīgs, pirms eh, tas ir kļuvis par galīgo ziņojumu variantu. Paldies! Liels paldies par jūsu komentāriem! Visi eh, jūsu mm, komentāri tiks nodoti arī referentē, protams. Valsojums eh, itrē 21. aprīlī un pēc mēneša balsojums plenāra sesijā. 13. darba kārtības punkts - Eiropas statistikas uh, tirgus, gā, uh, eh, gāzu un elektrības tirgumu atceļot uh, iepriekšējo direktīvu par kopienas tirgu un sadalījumu starp patērētājiem un lietotājiem. Barbara Kapela ir referente un Kiraus Ānemāsa kungs ir tas, kurš prezentēs viņas viedokli. Tā kā lūdzu, kolēģi, vārds jums. Jā, paldies, man liels gods aizstāt Kapels kundzi. Un es izlasīšu viņas uh, paziņojumu. Vispirms viņa pasakās uh, par konstruktīvo sadarbību eh, padomēju un komiteju un labi sabalansēto likumdošanas priekšlikumu, un viņa nepacietība gaida uh, turpmāko darbu, un uh, statistika ir ārkārtīgi svarīga, lai veidotu politiku tik jūtīgā jomā. Datus par dabasgāzes un elektroenerģijas cenām Eiropas komisija uh, Eh, ir eh, darījusi brīvprātīgi līdz šim, un eh, gan atsauce ir bijusi simtprocentīga, bet pašlaik ir priekšlikums brīvprātības principu mainīt uz obligātu. Lai uh, nepazeminātu uh, statistikas kvalitāti no mājasaimniecībā patērētās, eh, par mājasaimniecībās patērēto gāzi un elektrību. Tieši tādēļ tas ir eh, nepieciešams. Tam gan nevajadzētu uh, uzlikt papildus slogu kompetentajām iestādēm un datu vākšanas iestādēm. Un ir uh, jānosaka jaunas, eh, jauna noteikuma un standarti par datu vākšanu atbildīgajām iestādēm, kas pirmkārt novērstu mm, eh, neskaidrības. Uh, Eh, ir jāiekļauj arī eh, attiecīgi papildu komponenti, piemēram, akcīzes nodoklis, nepieciešama iedziena maksa definīcija, lai nepieļaut situāciju, eh, kad maksa par tīkla darbību novirzīta maksām par enerģiju un otrādi. Un ir svarīgi pienācīgi atspogļot cenu struktūru ļoti grūti ir um, strādāt apstākļos, kad definīcijas ir atšķirīgas par to, kas ir jāiekļauj uh, cenā. Un katrā cenā, uh, katrā valstī tas tiek traktēts atšķirīgi, līdz ar to mēs piedām vienotu Eiropas uh, formulējumu, kuru iespējams tomēr nepielientos vienot visā Eiropā. Par to jāvienojas ēnu referentiem. Komisijas uh, priekšlikums nenosaka, kam ir jānosaka cenas uh, sadalījums komponentos, tas ir jādara piegādātājiem, un metodoloģija ir jāpiedāvā kā attiecīgās valsts obligātajai atbildīgai iestādēji. E, veicot konsultācijas e, starp e, iesaistītajām pusēm, nodrošināt cenu salīdzināmu starp valstīm. Otrakārt, lieliem lietotājiem, kas nav mākslinieku lietotāji, cenu informācijas ziņošana kļūst obligāta. Pašlaik statistika tiek balstīta uz informāciju, kas iegūta no piegādātāja datubāzēs glabātajiem rēķiniem. Šajā ziņā būtiski aizsargāt konfidenciālus patērētājiem piegādātāju datus un tāpēc rēķinos par enerģiju norādītās cenas nebūtu jāpublicē, ja vien attiecīgajā patēriņa grupā ir minimālais patērētājs skaits. Regulā 2023.2009. Šeit dati tika vākti balstoties uz noteiktiem principiem, ieskaitot uh, neatkarību, objektivitāti un tā tālāk. Jautājums būs sekojošs. vai jaunais e, priekšlikums e, nevainās e, iepriekšējo spēkā esošo direktīvu. Visbeidzot, jāprecizē, ka sadalas un pārvades izmaksas vispārējo vidējo īpatsvaru var izdalīt tikai no mājsaimniecību lietotāju un lietotāju, kas nav mājsaimniecības kopējā patēriņa. Tīkla maksas komponents kopēji var uzrādīt tikai sektoriem mājsaimniecību lietotāju un lietotājiem, kas nav mājsaimniecību lietotāji, nevis katērē patēriņu grupai. Decentralizētā elektroenerģijas un gāzes tirgu to nav iespējams realizēt praktiski un metodiski, jo piegādātājiem jābūt, būtu jāiegūst detalizēta informācija no PSO, kas ir pretrunā decentralizācijas noteikumiem. Un tas var radīt arī piegādātājiem papildus administratīvo slogu. Paldies par jūsu ieguldījumu, un Kapels kundze ņems vērā jūsu komentārus un gaidīs grozījumus pirms pirmās ēna referents, referents sanāksmes, viņi nāks lejā ar pirmiem kompromisu uzmetumiem. Liels paldies! Krīšāns Karinkungs ir ēnu referents no IPP grupas, bet lūksim Bersenkungu uzstāties viņa vietā. Paldies priekšsēdētāji, mūsu koordinātori Kašaņa Karņvārtā. Man ir sekojuši paziņojums no EPP. Lai pieņemtu labus lēmumus, mums politiķiem ir vajadzīga droši salīdzināma un aktuāla statistika. Mēs esam procesā, ka tiek veidota enerģētikas savienība un statistika šeit spēlē, spēlē vien svarīgāku lomu, lai mēs varētu labāk novērtēt, vai iekšējais enerģijas tirkus labi funkcionē vai nē. E, regulas mērķis ir veidot kopēju ietvaru, e, izstrādājot un izplatot vienotu uh, salīdzināmu informāciju par gāzes un elektroenerģijas cenām mājasemniecību lietotājiem un lieliem lietotājiem augstas kvalitātes, droši harmonizēta informācija par tapas gāzes un elektrā, elektrības cenām kuras maksā gala lietotājs, ir nepieciešama, lai varētu izveidot enerģētikas savienības politiku un pārvaldīt tirgus. Uh, Šobrīd eh, dati par industriāliem patērētiem tiek vākti saskaņā ar direktīvu, eh, kas ir spēkā, bet dati par mājasaimniecību uh, uh, maksām uh, tiek ievākti pēc brīvprātības principa. Regula, kur piedāvā komisija, manuprāt, uzlabo pašreizējo satvaru, kāds mums ir. Tās mērķis ir harmonizēt uh, šo sistēmu, ieviešot tiesību aktu, kas attiecas uz uh, informāciju par maksām gan mājasēmniecībām, gan lieliem patērētājiem. Ir vairāk punktu, ko vēlētos minēt. Vispirms ir svarīgi, lai mēs saglabātu pašreizējo metodoloģiju, kur izmanto komisija, lai dati joprojām būtu salīdzinām. Otrakārt, datu vākšanu. Uh, veiktu paši respondenti, un tādēļ tas nebūtu, eh, nevajadzētu uzlikt viņiem papildus administratīvas slogu. Mēs prasām informāciju, ko šie tirgus dalībnieki, kas tirgus dalībniekiem jau ir, un nevajadzētu šeit eh, dubultošanos pieļaut. Ir grūti iedomāties, ka komisija nezinās, cik uh, naudas tā prasa patērētājiem par piegādāto un kā patērētājs nezinātu, par ko viņš maksā. Paldies par uzmanību, ar nepacietību gaidu tālāku darbu pie šī faila. Paldies! Liels paldies, kolēģi! Nu, EKR e e grupas vārdā Linvan Pasilts kundze. Paldies, cienījamie kolēģi! Man prieks tātad bija lasīt šo te pirmo uzmetumu un arī konkrētiem, konkrētās, mums ir jāņem vērā arī konkrētas rekomendācijas no Eiropas Savienības tiesas par efektīvu likumdošanu un administrīvo slogu. Esmu pārliecināta, ka mm, šie dati ir ļoti nepieciešami, jo ir nepieciešams veidot praktisku politiku šai jomā, lai tā darbotos pārobežu kontekstā, un lai tas viss būtu iespējams, ir nepieciešami attiecīgie skaitļi. Un eh, maksa par elektrību un gāzi e, bez nodokļiem ir e, lielākie maisaimniecību maksājumi. Un tādēļ ir svarīgi redzēt, kādas ir tendences, lai būtu iespējams izdarīt salīdzinājumus starp dalību valstīm. Un mēs e, nedrīkstam aizmirst, ka nodokļi ir dalība valstu kompetence, arī dažādas nodavas, kas tiek uzliktas uh, Un eh, šīs tiesību akts nav vērsts uz nodokļu sistēmu harmonizāciju, bet nu, mēs turpināsim sadarbību ar uh, referenti un mēģināsim panākt uh, līdzsvarotu ziņojumu. Paldies! Zaļo grupas vārdā jāpakungs. Paldies! Šobrīd runāšu kā ēnu referents par šo dokumentu. Uh, Paldies Kapels kundzei par uh, teksta projektu. Mums ir visumā pozitīva attieksme pret šo tekstu ar noteiktiem komentāriem, nu, kas ir eh, visai svarīgi. Es domāju, ka ir svarīgi sūtīt skaidru vēstījumu mm, par to, ka caurskatāmība šajā jomā ir jāuzlabo. Pašreizējais teksts, manuprāt, nav pietiekams, tas ir pārāk, eh, tas pārāk aizsargā rūpniecisko konfidencialitāti, kas nekādi nerosina daktu atklāšanu sabiedrībai un patērētājiem. Vispār piekrītu, ka nepieciešams uh, cēnu komponentes uh, pārskatīt ir nepieciešams uh, iekļaut tādas izmaksas kā, teiksim, kodola atkritumu pārstrādes izmaksas. Vispār, eh, kas attiecas uz uh, ogļu, ogles izmantojošās industrijas un kodola industrijas restruktūrizācija, tās būtu jānodala, tā pašlaik tās tiek sabāsts vienā maisā. Es piekrītu arī tam, ka komisija saka, ir jāizvērtē metodoloģija, ko piedāvā dalība valstis eh, cenu komponenšu um, izklāstam. Um, Un šeit ir atšķirības starp dalībvalstīm, un galvenais, lai detalizācijas pakāp būtu pietiekama. Runājot par datu kvalitāti, mēs varam izdalīt faktiski statistiskā tikai divas lielas patērētā grupas - mājasaimniecības un nemājasaimniecības. Nu, te es gan referentu, ne, referentē negribu piekrist. Jānodrošina, lai dati būtu pieejami eh, par dažādiem patērētājiem, MVU, energo ietilpīgām eh, ražotnēm, pārastām mājasēmniecībām, lai tiešām redzētu, kā eh, dažādās cenas un maksas komponents ietekmē dažādus patērētājus. Enerģetikas tirgu ir arī slēp citas komponentes - atkāpes, atlaides, ko piedāvā dalībvalsts nodokļi, kā piemēram akcijas nodoklis. E, tie izpaliek priekšlikumā, kaut gan to m, mm, atspoguļojums palīdzētu dekarbonizēt sektoru un palielināt caurskatāmību. Kopumā es varu sacīt, ka es, protams, arī iesniegšu e, grozījumus saskaņā ar manis minētajiem jautājumiem turpināsim sadarboties ar kol kolēģiem, ēnu referentiem un referenti. Un jau mums gal galā būs labs ziņojums. Reporter. Ēnu referenti tagad. Alde grupas vārdā. Filips Debakers. Paldies. Nu, es redzu, kāpēc jūs gandrīz man paliekat, nebija vārda kartiņas šeit. Priekšādātāji, paldies. Es runāju Treškas kunga vārdā, viņš nevarēja būt šeit. Viņš uzskata, ka šis jautājums nav pretrunīgs tādā ziņā, ka daudzās dalībvalstīs valstīs tas jau ticis īstenots. Protams, sastopamies ar problēmu, ka nav skaidrs kategorijas attiecībā uz datu vākšanu atsevišķu dalībvalstis vāc datus par nodokļiem, enerģijas avodiem, citur atkal hm, šādu datu nav. Tā visa rezultātā dati nav salīdzināmi. Tas, protams, rada lielu frustrāciju un nepatiku. Uh, jo šie dati statistika ir vajadzīgi, lai varētu balstīt uz tiem tālāk izstrādājumās politikas. Tāpēc jāpārliecinās, ka iesniegto datu kvalitāte no katras dalībvalsts tiešām ir ļoti laba. Tāpēc jāveic arī loģiska kvalitātes pārbauda attiecībā uz datiem ja runājam no galili, par galilietojumiem, par mājasemniecībām, lai nenonāktu pie sēkuma, pie nepreiziem vērtējumiem. Datu kolekciju mm, savākšanu īsteno Eurostat, un tas notiek uz brīvprātības pamatiem. Runājot par konkrēto ziņojumu, Trīškas kungs augsti vērtē uzsvaru, kas liks uz labāku likumdošanu, zinātniski balstītiem datiem, iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanu referents ierosināja aizsargāt konfidelicāciju un, un tāpēc uh, runā par patērētāju atļaujošanu. Varbūt varētu sīkāk par to pastāstīt, kāds notiks, kā notiks nu uzņēmuma aizsargāšana un tālu, un kā tiks panākta datu skaidrība. Paldies, kolēģi! Gojvārdā saka Rafas kundze. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω μια δήλωση εξ ονόματος. Priekšsēdētāji pateicos Esmu sagatavojis paziņojumu kolēģi vārdā, kas nav šeit. Viņš ir izmeklēšanas komitejā. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai taptu spēcināta pārskatāmība attiecībā uz precēm, kas tiek noteikts patērētēm attiecībā uz dabasgāzu un elektrību. Mūsu mērķis ir aizsargāt mājasēmniecības no dažādu veidu spekulācijām, negodīgas konkurences un pārliecināties, ka ka mazumniecības saņem enerģiju par pēc iespējas zemāku cenu. Mēs atbalstam integrētu pieeju, kas atspoguļotu realitāti attiecībā uz cenām, kas tiek eh, noteikts dalībvalstīs, bet tāpat laikā tikpat svarīgi ir, lai dalībvalstis koriģētu cenu situāciju atbilstīgi novērtējumam, kas ticis veikts. Thank you very much, kolēģi. Liels paldies, kolēģi. Tālāk. Kolēģis no Eirostat nāks klajā ar komentāriem. Es tad ģenerāldirektorātu pārstāvu. Paldies priekšādātājiem. Godātie parlamenta deputāti. Enerģija ir viena no desmit komisijas prioritātēm Žana-Klauda Junkera vadībā. Enerģijas savienības pakotne, ko sagatavoja komisija, sastāv no trim iniciatīvām. Viena no tām ir ietvers stratēģijai par eh, Eiropas Savienību, kas spēj rakoties risk, eh, pratoties riskiem un ievēro dabas aizsardzību nododami, salīdzināmi un uzticami dati par gāzes un elektrības cenām ir ārkārtīgi svarīgi, lai varētu izvērtēt enerģijas tirgus pārskatāmību. Detalizēti dati piedāvā nepieciešamo informāciju polici, politiku izstrādātājiem un var tapt izmantot, lai pilnībā nodrošinātu iekšēju enerģijas tirgus integrēšanu un e-, enerģijas savienības izveidi Eiropas Savienībā. Eiropas komisijas statistikas struktūra Eurostat ir vākusi informāciju par enerģijas cenām nu jau 5 gadu desmitus. 90. gadā padomas direktīva stājās spēkā nosakot metolo, metodoloģiju šādu datu vākšanai attiecībā uz gāzes un elektrības cenām. Indu, attiecībā uz industriāliem patērētājiem atskaitas par statistikas datiem attiecībā uz maisemniecības sektoru tika veikt uz brīvprātīgiem pamatiem. Pēdējo pāris gadu laikā komisija ir saņēmusi bažas raisošas vēstas no ES dalību valstīm par to, ka datu apkopošana attiecībā uz enerģijas precēm mājasemniecības sektorā ir tikus apdraudēta, tāpēc, ka trūkst likumdošanas akta šai jomā. Nu, protams, pašsaprotam, ka datu vākšana, kas tiek veikt uz brīvprātības pamatiem, protams, ir pirmā, kas tik, tiek pārtraukta, ja sāk trūkt resursi tālāk un nebūs arī pārsteidzoši, ka komisija tāpēc nolēma rēģēt, lai nodrošinātu tālāku datu saņemšanu attiecībā uz dabas gāzes un elektrības cenām. Priekšlikuma projekts ir tīcis dziļi un dikti apstrādāts apspriestas tehniskā līmenī jau vairāk kā pirms gada, uh, tika apspriestas ar dalībvalstu tehniskiem ekspertiem, lai domātu par to, kādi ir šie dati un tāpat laikā nodrošinātu tehnisko uh, salīdzināmību un redzamību šiem datiem. Tā visa rezultātā esam nonākuši pie metodoloģijas, kas ļaus garantēt vien, tādu homogēnu, vienotu standartu datu iesniegšanai ES līmenī. Kas svarīgākais? Šajā priekšlikumā turklāt ir jau iestrādāt visi principi un legālas garantijas, kas nepieciešams oficiāla statistikas datu nodošanai ES līmenī. Regula 223 no 2009. gada, ko pieņēmis parlaments un padome, iet, runā par atsaucas periodu ES statistikas datiem. Šajā regulā noteikts, ka statistikas dati tiek vākti saskaņā ar pārskatāmības principu un eh, izmaksu efektivitāti, minimizējot slogu, kas gulst uz administrācijas pleciem un privātu personām, vienlaikus aizsargājot statistikas, datas, eh, statistikas datu konfidencialitāti. Un tāpēc, eh, dāmas un kungi, mēs vēlamies jums pateikties par paveikto darbu līdz šim, par darbu, ko paveikusi referenta Barbara Kapela, un paldies arī Jēnu referentiem un konsultantiem. Mēs esam gatavi atbildēt uz jebkādiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar šo priekšlikumu. Paldies! Es paldies, saka priekšādātājs. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 13. aprīls, pulkstens 12. dienā. Balsojums ITRA komitejā notiks 24. maijā. Balsojums plenārsēdē visdrīzāk mēnesi vēlāk. Nākamais darba kārtības punkts - progresa ziņojums par atjaunojamo enerģiju. Tas ir 14. darba kārtības punkts. Referenti ir Paloma Lopes Bermeho. Gribētu visiem atgādināt, ka progresa ziņojums par atjaunojumu enerģiju nāk īstajā laikā jo komisija visai drīz grasās publicēt pārskatu attiecībā uz atjaunīgo enerģijas resursu direktīvu, un tam vajadzētu notikt vēl šogad. Šī ir pirmā viedokļu apmaiņa ITRA komitejā. Nē, es atvainojos, pirmā viedokļa apmaiņa notika 17. martā. Šajā procesā iesaistīt arī NV komiteja saskaņā 55. reglamentu pantu un tai ir ekskluzīva kompetence attiecībā uz konkrētiem kritērijiem attiecībā uz biodegvielu. 54. 4. pantā savukārt, kā teiks, par ilg, ilgspējīgas kritērijiem ekskluzīva kompetence piemīt šai komitējai. Bet viss pārējais. Un vispārējais ziņojumā atbilst 53. plus punktam, pānt, es atvainojos pantam eh, reglamentā. Un došu vārdu Lopes Bermeho kundzei. Lūdzu. Lielas paldies priekšādātājiem. Lielas paldies, ka pastāstījāt arī par kontekstu. Es turklāt vēlētos tencināt uh, visiem, kas ir klāt šobrīd šeit, tīpaši ņemot vērā pašreizējos sarežģītos apstākļus un sēdes laiku. Iepriekšējā dokumentā tika uzspekta aspekti, ko uzsvērām par, uzskatījām par svarīgiem. Un jāsaka, tika gūta zināma vienprātība. Tagad esam izanalizējuši jomas, kuras, kurās varējāmies iedziļināties šai ziņojumā, un nu ir iesniegt arī grozījumi. Pirmām kārtām vēlējāmies skaidrāku definīciju attiecībā uz to, ko nozīmē lokālā ģenerācija, tātad vietējā ģenerēšana. kolektīvai enerģijas izplatīšana, tas ir tā, tā ir tāda jauna parādība, tāpat arī pašpatēriņš un enerģijas vākšana. Mēs šo priekšlikumu vēlamies eh, aizstāvēt attiecībā uz pāris valdību viedokļiem, nu, piemēram, Spānijā kaut vai. Piemēram, mazo patērētāju sloga dalīšana. Domājam, ka būtu labi un būtu arī vienkāršāk iekļaut šeit tādu visaptverošu ainu attiecībā uz enerģijas politiku, kas atbalstītu atjaunīgos resursus. Vēlamies ieviest tādu politiku, kas kas ļautu vietējām pašvaldībām būt šīs, kļūt par šīs politikas mugurkaulu. Mums ir skaidri jāpasaka, ka nedrīkst vēl tālāk vājināt nostāju, ko ir pieņēmis un par ko ir balsojis šis parlaments. Enerģijas, eh, atjaunojumu enerģijas resursu ieviešana eh, ir apspriesta un galu galā līdz 2030. gadam pilnībā jāskauž fosili enerģijas avoti. Ir vajadzīgi ir kaut kādi vidustermiņa mērķi, nu, piemēram, 40%, tas ir diezgan sasniedzams mērķis nacionālā līmenī, un tas tad tādā gadījumā dot ieguldījumu kopējā Eiropas mēķa sasniegšanā, kas ir pats augstāks par 40%, kas attiecas uz valstīm, kas nav nodrošinājušas atbilstību. Ar, to, ar šo valstu nosaukšanu vārdā vien nepietiek. Mums turklāt ir arī jānosoda tas, ka retroaktīvi uh, šīs šie resursi, subsīdijas netiek izmantotas. Vēlamies turklāt arī konkrēt spējas politiku eh, veidot tā, lai tā aktīvāk darbotos kļūdu korģēšanas jomā tajos gadījumos, kad, piemēram, vajadzīga nodalīšana starp lielajiem uzņēmumiem, mazajiem uzņēmumiem. Atjaunīgās, atjaunīgo enerģijas resursu atbalstīšana ir jāveic tā, lai ievērotu demokrātisku modeli, sociāli ilgspējīgu modeli. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi to arī definēt kopā ar centrālajiem partneriem. Jādomā par to, kā pāriesim uz sociāli ilgspējīgu un efektīvu modeli. Šeit ir jāņem vērā arī nacionālie plāni. Vēlos turklāt paust arī, nu, vēlmi ievērot noteikto laika grafiku. Nākamais kolēģis Bensenkungs, paldies priekšsēdētāji. Īsumā gribu teikt paldies referentē Lope, Lopes Bermeko kundzei. No nu, šī ziņojuma skaidri iziet, ka par vienu lietu mēs visi esam viensprāts, respektīvi vēlamies, lai Eiropa būtu vadošā atjaunīgās enerģijas jomā. Un pilnīgi skaidri gribu teikt arī vēl to, ka e, Tautas partija atbalsta atjaunīgos enerģijas resursus. Mēs saprotam, ka tas ir efektīvs veids, kā samaksāt atkarī, samazināt atkarību no fosilajām degvē, degvielām un kas ļauj mums arī um, atvadīties no atkarības no vieniem, viena piegādātāja un nodrošināt em, zemu emisiju ekonomiku. Uh, Jādomā par ilgspējību, par nodarbinātību, izaugsmu, tāpat arī novatorismu un pētniecību Eiropas Savienībā. Esmu pārliecināts, ka šajos jautājumos referenta un es esam vienas prātas. Papildus tam visam, tomēr man jāsaka, ka referenta ir palaidusi garām vairākus svarīgus punktus, kas bija jāiekļaušais ziņojumā. Referenti, piemēram, vēlas kritizēt progresu, kas īstenots ceļā uz 2020. gada mērķiem, bet es gluži otrādi cenšos slavēt šo progresu. Mēs esam mm, uz pareizā ceļa, lai šos mērķus sasniegtu. 25 no 28 dalību valstīm visdrīzāk 2020. gada mērķus izpildīs un 19 dalību valsts šos mērķus pat pārsniegs. Referente vēlas kaunināt un nosaukt vārdā tās valstis, kas nav īstenojuši papildus teicienu, bet es vēlētos uzsvērt, noteikti ka, veidu, kā dalība valsts cenšas pie mērķiem nonākt. Tad referents šeit ir izmantot šo ziņojumu arī tāpēc, lai risinātu tīri nacionāla rakstura jautājumus. Nu, piemēram, redzu vairākas atsaucums uz jautājumiem, kas ir tikai un vienīgi saistīti ar Spānijas. Uh, problēmām. Mēs taču vēlamies, lai šis ziņojums būtu neitrāls un būtu par visām dalībvalstīm. Jau vērsu referents uzmanību uz vairākiem svarīgiem aspektiem. Uh, šai ziņojumā. Nu, piemēram, pavisam nesen eh, to darīju, tiekoties ar viņu. Tomēr šie svarīgākie aspekti joprojām šai kopējā ziņojuma projektā nav parādījušies, un tāpēc es gribētu uzsvērt, kādas ir tautas partijas prioritātes šai kontekstā. Turklāt tās būs tēmas, par kuriem mēs iesniegsim arī grozījumus. Tautas partija par svarīgu uzskata to, lai šai ziņojumā skaidri un gaiši būtu pateicis, ka nacionālās kompetences uz, en, uz enerģijas kokteili tiek saglabātas. Skaidra prioritāte attiecībā uz atjaunīgo resursu attīstību, lai samazinātu izdevumus un uh, tirgus uztvere attiecībā uz atjauniem resursiem arī ir dalība valstu ziņā referente. Ceru, man piekritīs šajā jomā, jo ir ārkārtīgi svarīgi, lai enerģijas cenas Eiropā patērētājiem un beigu beigās arī visai Eiropas konkurētspēja saglabātos. Izmaksa efektivitāte un konkurētspēja atjaunīgiem resursiem ir jautājums, kas jāveicina, vienlaikus nodrošinot ilgtermiņa investīciju perspektīvas. Es patiešām ceru, ka mums izdosies vienoties arī par transporta jomas mērķiem un par šo apkuras un dzēsēšanas aspektu. Jāsaka, šie aspekti šobrīd ziņojumā nav atbilstīgi apskatīti. Piemēram, nav atsaucas uz darbu, kas tiek šobrīd veikts parlamentā pie dzēsēšanas un, uh, un uh, apkuras jautājumiem un dekarbonizēšanas. Es vēlētos, lai šie aspekti tiktu ņemti vērā tajā brīdī, kad centīsimies nonākt pie kompromisiem. Ar nepacietību gaidu diskusijas ar referentu, nēnu referentu un citiem kolēģiem. Paldies! Paldies, gudētas kolēģi! Tālāk no S&D grupas eh, ēnu referents. Lielas paldies! Priekšādātā pirmām kārtām gribu teikt referentē, referentē paldies par labu paveikto darbu. Šis ir ļoti labs pamats tālākajam darbam, tālākam progresam. Un domāju, ka varēsim nonākt beigās pie līdzsvarotu ziņojumu. Metodoloģija un kopējā pieeja, ko izvēlusies referenti, ir atbilstīga. Viņi saka, lūk, atjaunīgi energoresursi nav saistīta tikai un vienīgi ar vidas aizsardzību. Tas nav tikai tāds e, ekoloģizācijas jautājums. Nē, tas ir arī ārkārtīgi svarīgi, lai varētu radīt miljoniem jaunu, vērtīgu, pamatīgu, pastāvīgu darba vietu, radīt ieņēmumus ekonomikai un beigu beigās nodrošinātu Eiropas energo neatkarību, kas, protams, ir prioritārs mēķis mums visiem. Šādu pieeju mēs vērtējam atzinīgi. Mēs turklāt piekrītam referentei arī tajā, ka būtiska dalību valstu daļa grasās, nu, respektīvi, sasniegs 2020. gada mērķi. Es domāju, ka vajadzētu vārdā nosaukt tās valstis, kas progresē, un savukārt nosaukt vārdā arī tās, kas atpaliek. Diemžēl tā ir arī mana valsts Ungārija, kas nav nodrošinājusi atbilstīgos rezultātus. Esam iesnieguši virkni grozījumu un nevēlos tagad iedziļināties detaļās. Uh, un runāt par tiem sīkāk, bet ļaujiet uzsvērt divas lietas, par ko iesniedzām grozījumus. Viena no tām, un te šķiet mums pastāv zināmas viedokļu atšķirības, um, šķiet tas ir starp mums un tautas partiju, ir tāds, ka mēs uzskatām, ka laikā pēc 2020. gada mums joprojām ir jāuztur mērķi, saistoši mērķi dalību valstīm. Mēs piekrītam komisijas paziņojumam, kur teikts, ka iemesls eh, progresam, kas tika gūts iepriekšējos gados, eh, ir noteiktie saistošie mērķi, kas tālāk tiek sadalīti pa 28 dalībvalstīm. Nu, lūk, tas bija tas pirmais, eh, tā bija tā panākuma atslēga. Vēlamies šo ceļu arī turpināt arī pēc 2020. gadu, 20. gadu un vēlamies mērķus sasniegt. Tātad šie kopā, šie 20% visā Eiropas Savienībā, 27% nav pietiekami ambiciozs mērķis, manuprāt. Jebkurā gadījumā mums nepieciešama saistoša nacionālajie mērķi. Un tāpēc mēs iesniedzām grozījumus. Vis, m, mm, turklāt mums vajadzētu ziņojumā skaidram gaiši arī pateikt, ka jā, nu, jā, nu, jāatbrīvojas no visu veidu administratīvā sloga Eiropas Savienības līmenī un arī dalību valstu līmenī, kas darbojas kā šķērslis energoresursu, atjaunīgu energoresursu izmantošanai un izplatīšanai. Ir, piemēram, jānodrošina nodokļu atvieglojumi vidē draudzīgiem produktiem. Ļoti dīvaini, ka tā tas nav, ka šobrīd jāsaka, gan šādu preču ražotāji, gan patērētāji sastopas ar virkni birokrātisku šķēršļu. Un noslēgumā ļaujiet man jums nu, nākt klējā tādu kā simbolisku priekšlikumu Politiķi Alaž cenšas kalpot par piemēru ar savu dzīvi, ar savu dzīvesveidu. Nu, piemēram, Baltijā namā Vašingtonā mēs redzam, jau ir uzstādīti, eh, uzstādīti saules baterijas, saules bateriju paneļi, eifeļu tornī, piemēram, ir eh, vēja ģenerators. Nu, arī mums vajadzētu šeit Briselē rādīt piemēru, vai ne tā? Eiropas iestādēm to vajadzētu darīt. Eiropas iestādēm vajadzētu spēt darboties ar atjaunīgo energoresursu palīdzību. Visas šīs apkuras un dzēsēšanas iekārtas varētu darbināt tieši ar šādu enerģiju, simtprocentīgi. Es domāju, ka tas būtu tāds simbolisks žests, un es domāju, ka šāda veida žesti un simboli mums ir vajadzīgi, lai pilsoņi mums uzticētos, un es ceru, ka mums izdosies nonākt pie kompromisa. Paldies, gudāmo kolēģi, par jūsu piezīmēm. Van Bosoit kundzei. Arī ēnu referente. Paldies, priekšsādātāji. Jūs ļoti labi izrunājāt manu vārdu. I will. Um, beste collega's, uh, onze reactie op het, uh, op het voortgangsrapport. Godāmie kolēģi, mūsu <clears throat> reakcija uz šo ziņojumu Tātad šeit ir paredzētas vairākas līnijas, kas, protams, attiecas uz stratēģiju, kas vēl tiks gatavota. Visām dalībvalstīm vajadzētu nodrošināt, lai tiktu sasniegt šis 2020. gada mērķis. Referenti runā ne tikai par enerģiju, bet par uh, visu eh, šo sistēmu. Tas nozīmē, ka būtu jāņem vērā pilnīgi viss, sakot no ražotāja līdz pat patērētājiem, lai enerģijas tirgus darbotos labi. Šis ziņojums ir ļoti labs piemērs. Te ir vairāk punkti, kas mums šķiet ļoti nozīmīgi. Proti, referente izmanto datus no Eiropas komisijas no 2013. un 2014. gada, taču tas neataino pašreizējo situāciju dalībvalstīs. Mēs izsniegsim dažus grozījumus, lai uzlabotu šo situāciju. Vēl gribētu norādīt, ka referenta vēlas iesaistīt sociālos partnerus šajos līkumos. Tas ir ļoti svarīgi, bet mēs nedrīkstam aizmirst, ka ir arī citas iesaistītās puses. Kāpēc tiek iesaistīta tikai viena iesaistīto pušu grupa un pārējās nē? Nākamais punkts. Mums ir ļoti labi jāapzinās, ka mēs strādājam pie reālā Eiropas enerģijas tirgus. Tas nozīmē, ka ir vajadzīga brīva konkurence. Nedrīkstētu būt tā, ka eh, šīs subsīdijas kādam kaitētu. Mēs nevēlamies subsīdijas vai striktu cenu kontroli. Uzskatu, ka parlamentam vajadzētu dot signālu, vajadzētu norādīt, ka tirgum ir jādarbojas. Esmu pārliecināta, ka mums izdosies sadarboties un būt konstruktīviem. Paldies, kundze! Nākamais runātājs Filips de Bakers. Domāju, ka jūsu vārdu izrunāja izcili. Nu jā, patiešām, Piecas reizes esat to darījis un uh, tiešām nevainojami. Alde vārdā. Šodien uh, piektā mana seja izsakos uh, Gerbrandī kunga vārdā, viņš ir citā komitejā. Es uh, gribētu norādīt, ka mēs visi zinām, ka atkarība no trešo valstu piegādātājiem ir viens no lielākajiem apdraudējumiem Eiropas enerģētikas sistēmai. Uh, Atjaunīgo enerģiju risinājumi ļautu mums vērsties pret šīm problēmām. Gribradīkungs norāda uz vairākajām spēcīgām lietām šajā ziņojumā. Ir skaidrs, ka ziņojums parāda, ka tās valstis, kas neizpilda 2020. gada mērķus, rada mums bažas. Mēs uztraucamies, ka rīki un poli politika, kas tiek ievērota Beneluksā, Francijā, Spānijā, Lielbritānijā, nav piemērota, un šeit vajadzētu strādāt vairāk. Eiropai ir jābūt vadošiem spēkam atjaunīgo enerģiju jomā. Mēs zinām, ka pagājušajā gadā Ķīna e, tagad ir kļuvusi par lielāko atjaunīgo enerģiju tirgu, un Bloomberg nesenais ziņojums parāda, ka e, Eiropa iepaliek arī investīcijās. Tie ir 18%, jeb 604 eh, miljardi eiro, un tas ir zemākais skaidrs kopš 2006. gada. Ja mēs vēlamies būt vadošais spēks atjaunīgajās enerģijās, es domāju, ka mēs jau redzējām, kā komisija ir paudusi skaidru apņemšanos šajā jomā, un dalībvalstīm vajadzētu tam sekot. Gerbrandīkungs norādīja, ka komisijas atjaunīgās enerģijas ziņojums ir ļoti skaidrs attiecībā uz šo robusto pārvaldību. Mēs redzam, ka mēs e, līdz ar to varētu nonākt pie brīvprātīgiem dalību valstu mērķiem. Mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs skaidrs regulējošais ietvers, tas nodrošinātu paredzamību investoriem. Tāpat ziņāmā ir runāts par izmaksu samazināšanu atjaunīgajām enerģijām tuvāko gadu laikā un par e, pasākumiem, kas ļautu mums samazināt izmaksas. Vēl ar vienu atjaunīgās enerģijas ir ļoti dārgas. Uh, Šeit mēs arī sakām, ka laika gaitā atjaunīgajām enerģijām ir jābūt spējīgām um, konkurēt ar uh, konvencionālo enerģiju bez jebkādām subsīdijām normālos tirgus apstākļos. Tiek uzsvērts arī sadarbības mehānisms saskaņā ar jauno enerģijas direktīvu, tātad ir runa par sadarbību starp dalībvalstīm, lai sasniegtu atjaunīgās enerģijas mērķus. Tas ļaus mums veicināt atbilstību un samazinās īstenošanas izmaksas. Alde iestājas par spēcīgiem kritērijiem biodegvielai. Mēs nedrīkstam pilnībā aizmirst šo bioenerģiju, kas ļautu mums sasniegt mērķus. Secinājums ir tāds, ka mums ir vajadzīgas šīs jaunās tehnoloģijas, taču mēs vēlamies arī uz tirgu balstītu pieju. Paldies, godāma kolēģi! Tagad zaļo grupas vārdā nu, referen, referents Jāvorkungs. Paldies, priekšādātāji! Paldies arī referentei par uh, ziņām ar projektu. Uzskatu, ka tas ir ļoti labs pamats tālākām diskusijām. Priekšādā norādījāt, šis ziņojums nāk īsti laikā, un mums vajadzētu atcerēties, ka te nav runa tikai par progresu ziņām vai par īstenošanas ziņojumu. Tas būs pamats atjaunīgo enerģiju direktīvas pārskatīšanai, To mums vajadzētu uzskatīt par iespēju, lai norādītu, kādos virzienos mums būtu jāiet, lai pārskatītu pārējo direktīvu. Atceroties to visu, paturot to visu prātā, domāju, ka mums ir jāsāk ar Žana Klauda Junkera mm, izteikumu. Viņš teica, ka mēs vēlamies, lai Eiropa būtu pirmais globālais spēlētājs enerģijas un atjaunīgās enerģijas jomā. Kā jau norādīja mans kolēģis no ALDE, pašlaik eh, tā nav. Eiropa zaudē savas priekšrocības eh, atjaunīgās enerģijas nozarē. Tieši tāpēc mums ir jādara viss, lai mūsu mm, pūliņi kļūtu arvien plašāku, lai mēs atkal iegūtu vadošo lomu šajā jomā. Lai to izdarītu, mums ir vajadzīga integrēta pieeja. Ir jāintegrē dažādās regulas, ir jāintegrē dalībvalstu pasākumi, un ir jādomā arī par integrāciju un sadarbību attiecībā uz glabāšanu, uz energoefektivitātes pasākumiem un tā tālāk. Tāpat mums ir vajadzīga pieeja, kas balstītos uz patērētājiem. Mums ir jānodrošina, lai patērētāji varētu arī uh, dot savu ieguldījumu atjaunīgās enerģijas izmantošanā, piemēram, pašģenerācija, pašpatēriņš, tāpat tas attiecās gan uz elektrības, gan uz apkurs nozarēm. Uh, Piekrītu sociāldemokrātu referentam Molnara kungam. Mums ir vajadzīgi saistoši nacionāli mērķi. Gadrīz viss, ko līdz šim esam panākuši energoefektivitātes un atjaunīgo enerģijas resursu jomā Eiropā, ir sekas tam, kā pastāv šie saistošie nacionālie mērķi, un tie mums vairs nebūs pēc 2020. gada. Mani patiešām uztrauc eh, šo, šo notikumu attīstības eh, iespējamie rezultāti. Mums ir jādomā arī par finansējumu gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu līmenī. Eiropas Savienībā mums jau ir esošās sistēmas, proti apvārsnes 2020, struktūrālie un kohēzijas fondi, EFSI un tā tālāk. Tiem ir jānodrošina stimuli atjaunīgās enerģijas izmantošanai. Dalībvalstu līmenī mums ir vajadzīgas eh, piemērotas sistēmas, mehānismi, kas ņemtu vērā tirgu atbilstību dalībvalstīs izmērus, eh, tehnoloģiskos riskus, finansējumu tā tālāk. Ir vajadzīga arī palīdzība vietējiem spēlētājiem, mētiecīgi pasākumi, uh, patērētājiem. Atjaunīgi enerģijas eh, avoti varētu būt eh, veids, kā novērst enerģijas nabadzību Eiropā. Tāpat ir ļoti būtiski vienkāršot eh, atļauju un licenču piešķiršanas režīmu. Te ir runa par atjaunīgās enerģijas tehnoloģijām. Kā jau Molnārkungs norādīja, te ir runa par katru dalībvalsti. Mums ir pakāpeniski jāatsakās no regulām, nodokļiem, kas ir mākslīgi šķēršļi tam, lai mēs varētu uh, attīstīt atjaunīgās enerģijas avotus. Mums ir vajadzīgi saistoši ietveri enerģijas un klimata plāniem, lai nodrošinātu caurdzmību, konsekvenci, salīdzināmību enerģijas un klimata plāniem visās dalībvalstīs. Tāpat, kā jau tika norādīts, ļoti būtiski ir nodrošināt paredzamību investoriem attiecībā uz likumdošanu gan Eiropas, gan dalībvalstu līmenī. Mums vajadzētu arī sīk un detalizēt izskatīt infrastruktūras projektus gan Eiropas, gan nacionālā līmenī. Mums ir uh, jāizvairās no tehnoloģijām, kas uh, neatbilst dekarbonizācijas praksē. Iespējams, tas ir vislielākais apdraudējums uh, gan Eiropas Savienības, gan dalību valstu enerģētikas politikai. Mums ir jāpaturprātā arī starp sektoru aspekti. Tos vajadzētu stiprināt. Tika runāts par dzesēšanas un um, apkuras sektoru. Tas ir ļoti būtisks elements uh, atjaunīgās enerģijas attīstībā. Mums ir jādomā par siltums sadalas tīkliem, par esošo ēku aprīkošanu, lai uh, arī esošajās ēkās varētu izmantot uh, atjaunīgo enerģiju. Tāpat ļoti nozīmīga nozara ir transports. Te ir runa par pāreju uz uh, atjaunīgo degvielu un arī uz modālo pāreju eh, gan eh, sabiedriskajā, gan privātajā transportā. Iesniegšu grozījumus, ņemot vērā šos manus komentārus, un es ceru, ka mēs varēsim turpināt ļoti veiksmīgo sadarbību ar referenti. Paldies! Redzat, ik viens var izteikties, cik ilgi vēlas. Laiks netiek ierobežots. Lūdzu, dod jums vārdu. Spirakī kundze. Paldies, priekšādātāji. Runāšu grieķiski. Es vēlētos pateikties um, referentei. Novēroju, ka priekšlikums diemžēl nav tāds pilnvērtīgs, ir vairāki trūkumi. Gribu piekrist daudzpartijas grupas pārstāvim, kurš teica par mūsu pieju. Galu galā mēs neesam šeit, lai uz kādu rādītu ar pirkstu un nokauninātu. Mēs esam šeit, lai nodrošinātu, ka nacionālās kompetences saskaņā ar enerģētikas memorāndu tiktu saglabātas. Uh, Mēs esam šeit, lai nodrošinātu patērētājiem vislabāko enerģiju par vislabāko cenu. Ja kādas atsaucas uz striktu cenu kontroli, uz uh, kādiem pieprasījumiem, ierunā pretī šim garam. No otras puses es dzirdēju, ka vairāk kolēģi minēja, ka mums vajadzētu mēģināt panākt vairāk tāpēc, ka mums nav uh, priekšlikumu, kas ļautu mums veicināt investīcijas atjaunīgajā enerģijā. Tas ir pavisam ātrs veids, kā mēs varētu panākt šo mērķi. Vēl kāds šķērslis šajās diskusijās ir EPSI kā finanšu instruments, jo īpaši, ja runa par papildu finansējumu iegūšanu. Uh, Tās ir tikai dažas domas. Esmu ānu referentē par atzinumu Regiju komitejā un es iesniegšu attiecīgas grozījumus. Paldies! Paldies! Es vēlētos tagad dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvē Donelī kundzē. Viņa ir no enerģētikas ģenerāldirektorāta. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Lielas paldies arī eh, referentējiem pārējiem runātājiem, kas izteica savus komentārus. Kā jūs ļoti pareizi norādījāt, eh, šis eh, ziņojums ir ļoti interesants. Nu, params, arī pārējie ziņojumi bija interesanti, bet pašlaik mēs pārskatām atjaunīgo enerģijas avotu direktīvu, kas varētu tikt pieņemta šī gada beigās. Tāpat ir jānorāda, ka mūs noteikti um, iedvesmosimies no šī ziņojuma satura, ka tas tiks pieņemts. Uzskatu, ka mums ir ļoti nozīmīgi un svarīgi saņemt šādu atbalstu no Eiropas parlamenta puses. Jūs norādes attiecībās 2030 bija ļoti uh, veiksmīgs solis, un tāpat arī mums palīdz tas, ka jūs labi saprotat, cik nozīmīgs ir stabils regulējušais ietvers. Tāpat arī a, uh, pieprasījums, tas ļautu samazināt tehnoloģiju izmaksas, un uh, Tas nozīmētu, ka mēs varētu nodrošināt daudz labākus rezultātus Eiropas patērētājiem, varētu samazināt izmaksas. To visu mēs varētu panākt, pārskatot šos tekstus. Es atbalstu arī to, ka parlaments ņem vērā arī uh, dzēsēšanu, kur te ir runa par uh, 50% no energopatēriņa. Tieši tāpēc atjaunīgiem enerģijas avotiem vajadzētu spēlēt šeit savu lomu. Tas pats attiecas arī uz transporta nozare. Līdz šim šī nozare bija problemātiska, bet mēs vēlamies virzīties uz priekšu nākotnē. Attiecībā uz konkrētiem ieteikumiem es apsveicu jūs izteiktos komentārus attiecībā uz patērētājiem. Mēs redzam, ka atjaunīgā enerģija, ņemot vērā šīs enerģijas mazos apmērus, uh, ļauj patērētājiem ieiet vairāk šajā enerģijas tirgu, un tieši tāpēc šo tendenci vajadzētu atbalstīt. Mēs priecāmies arī par komentāriem, ko jūs izteicāt attiecībā uz birokrātijas samazināšanu. Šī joma, mūsuprāt, ir tālāk attīstāma un uzlabojama. Mēs arī ar prieku sadarbosimies ar, ar referenti. Šķiet, ka šīs atsauces pašlaik vēl ir mm, vecas. Mēs uh, izmantojam Eurostat datus, un uh, viņi vienmēr iekavēs par diviem gadiem, bet mums ir tādi aktuālāki dati jau par 2015. gadu, un mēs varam tos iesniegt. Nu, tie vēl nebūs Eurostat dati, bet tā būs daudz svaigāka informācija. Es nevēlos šeit gar runāt, es vēlētos apsveikt, izteiktos komentārus, priecājos par virzienu, kādu ieņem šis ziņojums. Es ceru, ka uh, tas dos mums iedvesmu strādājot pie saviem dokumentiem. Un, ja es varu jums kaut kādā veidā palīdzēt ar dokumentāciju vai informāciju, lūdzu, dariet to man zināmu. Paldies, kundze! Eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 13. aprīlis šogad, 2012. Grozījuma izskatīšana ir paredzēta 20. aprīlī. Balsojums ITRA komitejā 24. maijā. Balsojums plenārsēdē 2 plenārsēdē jūnijā. Lielas paldies visiem, kas bija klāt. Jūs esat ārkārtīgi pacietīgi, gandrīz tikpat pacietīgi kā es. Lielas paldies! Tāpat arī svarīgi norādīt, ka mēs esam izskatījuši visus darba kārtībā iekļautos punktus. 20. aprīlī un 21. aprīlī ir paredzēta nākamā komitejas sanāksme. Tātad gan no rīta. Es atvainojos. Es atvainojos. Referentes kundze. Iepriekšējie referenti vispār nebija klāt. Jūs esat tāda neparasta referente šajā pēcpusdienā. Patiešām atvainojos. Neatkārtošu to pašu. Lūdzu, referentes kundze, jums vārds. Jā, es, protams, saprotu. Es uh, saprotu šo jūs pārskatīšanos. Pavisam, pavisam īsi. Es uh, gribētu vēlreiz pateikties par uh, visiem komentāriem. Es uh, ļoti uzmanīgi ieklausījos uh, šajos komentāros, protams, ņemšu to vērā. Uh, Es eh, ņem vērā arī komisijas teikto, mēs noteikti vēlreiz pārskatīsim šos datus un eh, visu pārbaudīsim. Gribēju norādīt, ka ir ārkārtīgi būtiski, ka parlaments piekrīt tam, ka valstīm vajadzētu dot stimulus tā, lai e, tiktu panāts progress šajā jomā. Te ir runa gan par patērētāju pieaugošo lomu, par saistošiem mērķiem un par atjaunīgo uh, enerģiju lomu enerģijas nabadzības e, izskaušanā. Tāpat arī ir vajadzīgs ļoti labs regulējošais ietvers, kas nepieļauj nekādu nedrošību vai neskaidrību. Atjaunīgiem enerģijas avotiem ir jāsniedz eh, mm, savu palīdzību arī zaļās ekonomikas attīstīšanā, kas savukārt ļautu mums nodrošināt vairāk darba vietu. To minēja vairāki referenti. Uh, Tātad noslēgumā gribētu norādīt, ka mums priekšā vēl ir daudz darba. Es domāju, ka neskatoties uz viedokļu atšķirībām, mēs varēsim sagatavot labus kompromisus. Es varu arī pievienoties šiem simboliskiem izteicieniem, ko uh, minēja pārējie runātāji. Lielas paldies visiem! Lielas paldies par ļoti nozīmīgo darbu. Šis ziņojums ir ļoti būtisks mūsu komitē un arī visai Eiropas Savienībai. Tiksimies 20. un 21. aprīlī no rīta un arī pēcpusdienā. Abas dienas. Lielas paldies!